Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo i minuti contati e quindi dobbiamo cominciare in orario. Preg- Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mums ir ļoti pilna darba kārtība, un es gribētu aicināt fotogrāfus un žurnālistus. Arī ieņemt savas vietas tā lai mēs varētu sākt darbu. Mums ir patiešām daudz darāmā un laika nemaz nav tik daudz. Vēlētos sveikt eh, Lēdiju Aštoni. Es ceru, mēs visi ceram, ka viņa eh, izmanto šo izdevību un iepazīstinās eh, viņu ar, ar mums. Tā, tāpat mēs vēlētos dzirdēt vadlīnijas par viņas plānoto politiku. Tāpat kā agrāk, Mēs izmantosim šīs eh, trīs stundas tā, lai nodrošinātu patiesas diskusijas starp eh, Aštons kundzi un Eiropas parlamentu. Šis notikums ir ļoti svarīgs. Tas ir simbolisks notikums, jo notiek paradigmas maiņa. Šī ir pirmā komisāra uzklausīšana, un es uzskatu, ka šī komisāra ir kaut kas īpašs viņa gal galā izveidos jauno ārējās starpības dienestu. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka uh, tas ir ļoti būtiski. Viņa kā jaunā augstā pārstāve pārstāv um, kaut ko jaunu Eiropas Savienībā. Pirms es viņai došu vārdus, vēlētos kolēģiem atgādināt, eh, kādi noteikumi valdīs šajā uzklausīšanā. Mums vajadzēs ļoti strikti pieturēties pie šiem noteikumiem, jo tas ir būtiski. Es neesmu to izlēmis personīgi. Tieši tāpēc mums vajadzētu pieturēties pie sev atvēlētā runāšanas laika. Mums darbs patiešām ir jābeidz tieši 16.00. Uzklausīšanā ir paredzēts, ka vispirms būs eh, koordinatoriem eh, iespēja izdot jautājumus. Tie būs eh, pirmie jautājumi, pirmā jautājuma kārta, Pēc tam um, Aštaunas kundze varēs atbildēt šiem jautājumiem, un pēc tam būs iespēja arī uzdot uh, papildu jautājumus otrajā jautājuma kārtā. Uz visiem attiecas uh, noteikumi, kurus es piemērošu ļoti strikti. Katram jautājumu uzdevējiem tiek dota tikai viena minūte, un uh, viņam ir tiesības uzdot patiešām tikai vienu jautājumu. Es vēlētos, lai jūs visi to patiešām ievērotu. Es negribētu šeit eh, nonākt grūtībās, es nevēlos jūs arī pārtraukt. Tieši tāpēc lūdzu uzdodiet tikai vienu jautājumu. Aštons kundzei galu galā ir jādod iespēja atbildēt uz visiem jautājumiem, un tieši tāpēc eh, katrs var uzdot tikai vienu jautājumu, kurš arī ir ļoti precīzi jānoformulē. Jau iepriekš es vēlētos visiem sirsnīgi pateikties par sadarbību. Ir, eh, protams, jāsaprot, ka darbs būs ļoti intensīvs šajā pēcpusdienā. Tūlīt došu vārdu Aštons kundzei. Un viņai tiek dotas desmit minūtes šai uzrunai. Lūdzu. President, members, I'm delighted. Cienījamie deputāti, man ir liels gods būt ar jums šajā pēcpusdienā un apspriest to, kā es gatavojos strādāt. Es esmu pirmā amatpersona, kas ieņems divus krēslus, mm, vispirms augstā būšu augstā pārstāvā ārlietu un drošības politikā un arī Eiropas komitejas viceprezidenta. Es ārkārtīgi cienu Eiropas parlamentu. Un cieša sadarbība ar šo parlamentu būs viena no manām lielākajām atbildībām. Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un tas mums paver jaunas iespējas. Tas dod mums apsolījumu, ka daudzas lietas, ko gan šī parlamenta locekļi, gan Eiropas iedzīvotāji ir vēlējušies. Mums būs demokrātiskāka Eiropas Savienība, efektīvāka Savienība, kas nonāk pie rezultāta. Uh, kas skar un interesē visus pilsoņus, īpaši ekonomikā. Un vissvarīgākais ir tas, ka Eiropa kļūs redzamāka ātri mainīgajā pasaulē. Mainās vairs akcenti, parādās jaunas krīzes. E, es saku, mums kopā ir jādara kaut kas lietas labāk, jo tā ir kolektīva atbildība. Es esmu pārliecināta, ka Eiropai ir aktīvāk jāiesaistās eh, gan starptautiskajā arēnā, gan uh, notikumos, kas eh, notik, notiek visā pasaulē. Mēs veicinām mieru, aizstāvam ievainojamākos un tā tālāk. Mums ir jāpieno līderība ar partnerību, jāaizstāv savas vērtības un jāaizstāv savas intereses, mums ir jāuzklausa savu partneri un jāpārliecinās par to, ka tad, kad mēs runājam, tad mūsu balss tiek sadzirdēt. Tieši to es arī gatavojos darīt. Ar jūsu palīdzību Eiropas parlamentā cerams. Ehm, protams, ka ehm, mums ir jādarbojas kā komandai arī Eiropas komisija, komisijā sadarbojoties ar prezidentu Barozo un ministriem no ārlietu padomes. Mēs visi zinām, ka rezultāti nerodas paši no sevis, eh, un nekas nenotiek, ja mēs vienkārši paužam savu viedokli. Jo tas viss galu galā ir atkarīgs no mūsu izvēles un rīcības un mēs esam parādā pilsoņiem Eiropā un visā pasaulē, lai mēs izmantotu pilnā mērā tās priekšrocības, ko sniedz Lisabonas līgums. Un varbūt viens no svarīgākajiem ir Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidošana. E, tas nav uh, tikai birokrātisks solis. Tā ir iespēja, kas rodas tikai reizi gadsimtā, kas ļauj apvienot visus uh, elementus - politiskos, ekonomiskos un militāros, lai varētu izveidot vienu konsekventu stratēģiju. Mums ir jārada kaut kas tāds, kas pievieno vērtību mūsu pilsoņiem. Mūsu dalībvalstis to jau tagad dara, bet mums tas ir jāpapildina. Mums ir jāparāda Eiropa kā partners, uz ko var paļauties. Un, e, ja mēs apkopojam e, pieredzi, kas ir komisijā, e, padomu sekretariātā un dalību valstīs, tad mēs būsim sasnieguši savus mērķus gan šodien, gan nākotnē. Es vēlos eh, sagatavot eh, priekšlikumu eh, jau aprīlī mm, padomē par to, kā virzīties uz priekšu. Eiropas parlamentam šeit ir spēlējama ļoti svarīga loma, deputāti jau ir devuši savu ieguldījumu, un es vēlos turpmāk sadarboties ar jums visā procesa laikā. Kamēr mēs veidojam dienestu, mums ir jārisina arī neatliekamie jautājumi. Mums ir jābūt aktīviem un operatīviem, gan risinot globālus jautājumus, kur Eiropa ir jāspēlē sava loma, un arī uh, tiešajās kaimiņu valstīs, kur arī mums ir jābūt līderiem. Kā pirmās padomas uh, vadītāji, es ceru, ka mēs varēsim šīs cerības piepildīt. Afganistāna, Pakistāna, Īrāna, Tuvija Austruma, Somālija, Jemena un tā tālāk. Tas ir vienas no priori... visaugstākajām prioritātēm. Uh, Es jau esmu piedalījusies NATO ministru sanāksmē par Afganistānu un tikusies ar attiecīgajām amatpersonām, ieskaitot Folgu Rasmusenu. Un mums ir tur, jāturpina strādāt pie Eiropas Savienības NATO partnerības. Pavisam drīz došos uz Vašingtonu, lai apspriestu ar Hillary Clintoni un citiem, um, citām ASV amatpersonām, kā mēs varam sadarboties, risinot uh, pasaulē svarīgus jautājumus, un es ceru apmeklēt arī Maskavu un Pekīnu. Kas attiec uz tuviem austrumiem, tad es rīt tiekos ar Sentoru Mičelu, Mičelu un Toniju Blēru un ceru apmeklēt reģionu pēc iespējas ātrāk ātrāk par Irānu. Mani dienesti jau ir kontaktā ar visiem, ieskaitot E3 plus e T3. Un um, mums ir jāpieņem nākamies, uh, lēmumi par nākamajiem soļiem uh, to austrumu sakarā par visiem, tie ir svarīgi jautājumi, tie ir pasaules jautājumi, bet mums ir jāstāsta arī par to, kas notiek kaimiņos. Lai uh, starptautiskā sabiedrība mums ticētu, ir ļoti svarīgi parādīt, kā mēs varam sadarboties ar saviem tiešajiem kaimiņiem. Un tas nozīmē, ka ir jātīst sadarbība ar Rietumu Balkāniem un jāpārliecinās, lai viss Eh, šis te reģions eh, sekmīgi integrētos Eiropas Savienībā. Mēs jau esam spēruši pozitīvus soļus. Eh, vīzu liberalizācijas jautājums ar Serbiju, Melnkalni un Maķedoniju. Un mēs esam pārkāpuši arī to stagnāciju, kāda pastāvēja politiskajās attiecībās ar Bosniju Hercegovinu. Balkāna ir viena lieta, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī Ukrainu, kur uh, drīz būs eh, prezidenta vēlēšanas. Tālāk Baltkrievija, Moldova un arī Dienvidu Kaukāza reģions eh, prasa mūsu uzmanību. Eh, Vidusjūras reģions mums arī ir ārkārtīgi svarīgs, un tā arī ir prioritāte. Mums ir izveidojušās vēsturiskas saiknes, kopējas intereses un, diemžēl, arī kopējas problēmas, ieskaitot nelegālo imigrāciju. Mēs esam sākuši veidot Vidusjūras savienību. Un mums, protams, ka ir jāsadarbojas arī ar citiem kontinentiem, kas ir Eiropai svarīgi - Āfrika, Latviņamerika, Āzija. Mums ir jāiesaistās un jāizvēlas radoša un noteikti pieeja. Bez reģionāliem jautājumiem ir arī eh, tematiski svarīgi jautājumi. Neizplat, uh, ieroču neizplatīšana, uh, darbība pret terorismu, cilvēktiesības, uh, enerģētika un klimatu pārmaiņas. Uh, Šie nav tādi atsevišķi jautājumi, bet tā ir daļa no mūsu lielākā, rīc, lielākā rīcības plāna. Tas pats attiecas uz mūsu krīžu pārvarēšanas operācijām, realizējot mūsu kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un, protams, esmu interesēta visās šajās misijās Un jūs taču piekrītat, cik tās ir svarīgas šīs misijas eh, glābt dzīvības un eh, rāda eh, telpu šajās te problemātiskajās teritorijās, lai mm, veiktu tur civilu darbu. Mums ir jāpārliecinās, lai šīs misijas tiktu attiecīgi nokomplektētas un labi vadītas. Un visbeidzot, nedaudz par starptautiskajām partnerībām. Sarežģītās problēmas globālās problēmas prasa visaptverošas atbildes. Un galu galā tas viss ir ļoti svarīgi, jo jānodrošina ilgspējīga drošību. Un tas nozīmē, ka mums ir jādarbo, jāsadarbojas ar svarīgākajiem spēlētājiem ne tikai ASV un Krieviju, bet arī ar Turciju, Japānu, Kanādu, Indiju, Brazīliju, Dienvidāfriku, ar uh, starptautiskām organizācijām kā ANO, NATO, Afrikas Savienību un tā tālāk. Tas viss būs daļa no man ikdienas darba. Un tikai tādā veidā mēs varēsim rast uh, pareizu uh, reakciju un efektīvu rīcību, lai atbildētu šiem izaicinājumiem. Un tad mēs varēsim izveidot tādu starptautisko sistēmu, kādu mēs vēlamies. Eh, cienījamie deputāti, es domāju, šis ir unikāls moments Eiropas vēsturē, un es domāju, ka mums ir jābūt ambicioziem un re, eh, orientētiem uz rezultātu. Mums ir jāpārliecinās, lai mūsu vārdi sakristu ar darbiem, un Lisabonas līgums eh, mūsu rokās ir nodevis šādu instruments, kas ļauj to izdarīt. Mans darbs ir visu to apvienot un nodrošināt eh, koordināciju un vadību. Protams, ka tas viss ir ļoti svarīgi, un tieši tādēļ es esmu atbildīgi parlamenta priekšā un vienmēr atskaitīšos mm, tā, kā to prasa līgums. Vēl jau vairāk es eh, veicināšu debatas par šiem jautājumiem visā Eiropas Savienībā, un es ar nepacietību gaidu mūsu diskusijas. Paldies! Grazie, signora Liels paldies Eštonas kundzei, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu koordinatoriem. Gribētu atgādināt jums par mūsu lēmumu attiecībā uz to, kā organizēsim šīs uzklausīšanas posmus. Katram runātājam tiks dota viena minūte un tiks dot iespējas dot tikai vienu jautājumu. Pēc tam Baronesa Aštone saņems divas minūtes atbildēji. Pēc tam varēs uzdot vai nu papildus jautājumu, vai izteikt komentāru eh, neilgāk par minūti. Un pēc tam noslēgumā baronese Aštoni saņems vēl vienu minūti, lai rēģētu uz komentāru vai atbildētu uz jautājumu. Un tātad vispirms dosim vārdu uz vienu minūtu Broka kungam. Prezident. Äh, Priekšsēdētāji. Kandidātes kundze. Es pateicos par jūsu uh, runu, pateicos saucpartijas grupas vārdā. Un es uh, vēlētos arī uh, paust mūsu vēlmi uh, veicināt konstruktīvu sadarbību mūsu starpā. Man no savas puses ir uh, daži jautājumi. Jums ir smags jauns uzdevums, jo jums būs uh, atbildība gan padomas, gan komisijas priekšā. Jums vajadzēs veidot savstarpēji saprotamu politiku visaptverošu politiku, un no tā ir atkarīgs jūsu, mm, jūsu pienākumu veiksmīgi izpildi. Kā jūs nodrošināsiet eh, šo, šo uh, eh, koherenci, un eh, kā jūs atbildēsiet parlamentam kā vicepriekšēdētāja un kā augstā pārstāve? Vai jūs saskatāt atšķirību šajos pienākumos? Otrām kārtām, ja runa par daudzgadu programmu, tur ir uzdoti vairāki uzdevumi, un kā jūs saskatāt Runātājs tiek pārtraukts, saka priekšādētājs, jums laiks ir beidzies, jums bija veltīta tikai viena minūte, un tagad divas minūtes aštuns kundzē. Thank you for uh, the... Pirmām kārtām liels paldies par šo konstruktīvās sadarbības garu. Es to vērtēju ļoti atzinīgi. Es domāju, ka atbildības pārklāšanās šai gadījumā ir, ir papildus vērtība, nevis problēma. Un tikai tāpēc, tieši tāpēc, ka mēs esam kopā, mums izdodas izpildīt eh, šo abu lomu funkcijas. Man izdosies to izdarīt. Es domāju, ka tas jādara saskaņotā kārtā un domāju, tas atbilstīs sadarbību gan ar ārējo pasauli, gan arī šai darbībai Eiropas Savienības iekšpusē. Tas, protams, ir milzīgs izaicinājums, bet arī priekšrocība. Par savu atbildību runājot Eiropas parlamentu priekšā, domāju, ka es esmu šeit gan padomu, gan komisiju, tā teikt Un tāpēc domāju, ka parlamentu priekšā būs stāšos tieši tādā pašā veidā, kā to darīs viss komisāri. Turklāt papildus, būs šī papildus vērtība, ka varēšu jums atbildēt arī no padomas puses zināms jautājumus. Par loģistiku runājot, par to, kā tas darbosies, lēmumu vēl tiks pieņemt, jo kā jau jūs deputāti droši vien un e, atcerēsieties, jūs man norādījāt, ka tā ir milzīga atbildība Un jārod būs laiks, pa, lai pārliecinātos, ka parlaments saņem pietiekama informācija, sadarbība norisinās, un es eh, gribu to īstenot. Tātad eh, sava darba ietvaros es tiešām centīšos ierasties pie parlamenta pēc iespējas biežāk un strādāt ar jums kopā, tā, lai izveidot arī šo, šo saikni ar ārējo, ārējo dienu darbības dienestu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs Broka kungs. Jums varat vai nu atbildēt uz šo izteikumiem, vai uzdot papildus jautājumu, lūdzu. Aštons kundze, jūs eh, neatbildējat uz jautājumiem par mm, budžeta tiesībām, jo parlamentam arī šeit galu galā ir atbildība. Jūs neatbildējat arī par eh, budžeta kontrolas tiesībām. Eh, šķiet, ka mums ir tādas pašas tiesības kā komisijai. Tāpat ir jādomā arī par Eiropas, jo savādāk būtu jādomā par Eiropas parlamenta tiesību pasliktināšanos. Šeit es domāju gan par kontrolas tiesībām, gan par budžeta pieņemšanas tiesībām. Es domāju, ka tās vajadzētu garantēt. Uh, Es gribētu jums uzdot jautājumu, vai jūs man piekrītat, ka uh, Eiropas Savienības ārējā pārstāvība saskaņā 22. pantu galvenokārt ir attiecas uz komisiju. Vai tas ir atbilstīgs 17. pantam? Uh, Vai šeit būtu jāņem vērā arī padomas tiesības, piemēram, ja ir runa par uh, kopējo ārlietu un drošības politiku un gatavošanos Kopenhāgenai, vai jūs šos pantus uh, interpretējat savādāk? Aštons kundze, lūdzu, jums vārds atbildēja vienu minūti. Ir divi modeļi, kas jau izskatīti. Viens ir tāds, ka atsevišķi, ko deputāti vēlas redzēt, ir kā ārējā darbība notikt caur komisiju, un citi vēlas, lai līgums izveido tādu, izveido tādu sui generis darbību. Viss ir pilnīgi skaidrs. Šis budžets, protams, pilnībā tiks pakļauts Eiropas parlamenta kontrolē, vienalga kāda būs šī struktūra, pie kuras nonāksim pārdomu laikā. Mans darbs būs pārliecināties, lai šis darbs ir efektīvs un lai naudas plūsmas notiek efektīvi, lai tās nonāk tajās vietās, kur tam jānonāk. Pārliecinoties par to, ka līdzekļi tiek saņemti, vienalga, vai tas būtu delegācijās, vēstniecībās, un tad līdz ar to, lai viņa darbs arī tiktu atbalstīts eh, projektos, kas izstrādāti. Un šī līdzekļa efektivitātes kontrola tā būs mana ziņa, bet budžeta struktūra, protams, ir parlamentam neatkarībā no tā, kādas Atkarīgi no tā, kāda struktūra būs šim dienestam. Nu, tā es ceru, jums ir pietiekami skaidra atbilde. Liels paldies! Tālāk došu vārdu Vigeņina kungam vienu minūtu jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsādātāja kungs! Aštons kundze! Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Ehm, sveicu jūs šeit, šajā uzklausīšanā, un gribu teikt, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga daudz efektīvāku politiku ārlietu jomā un arī drošības jomā. Lisabonas līgums ienesis vairākas pārmaiņas, to starp arī jūsu jauno amatu. Jums būs tas ļoti grūtais uzdevums apvienot funkcijas ap šo posteņu ietvaros, tātad augstā pārstāvi po, posteni un komisijas līdzdarba komisijas funkcijas. Jūs sakāt, ka, būs ka tā būs priekšrocība. Un arī Eiropas parlamentam tas dos vairāk iespējas ietekmēt Eiropas Savienības ārlietu politiku. Jūs strādāsiet pie ārējā rīcības dienesta, tas ir kaut kas jauns, tā ir jauna struktūra, Lisabonas līguma ietvaros. Un mans jautājums ir šāds, vai esat gatava pieņemt E, non ha formulato la domanda nei tempi previsti. Es nedomāju, saka priekšādātājs, ka jūs vēl spējat uzdot jautājumu. Šķiet, ka tas nenotiks ļoti atvainojos, bet tas pats, e, tie paši noteikumi tiek piemēroti visiem. Un, Barnes Aštoni, jūs vēlaties komentēt šos ievadvārdus bez uzdotā jautājuma, tad lūdzu jums šeit iespēja to darīt. Jā, nu, jāsaka, man tad vajadzīgs papildu laiks, lai es varētu uzminēt eh, jautājumu, kas tomēr netika uzdots. Bet, nu, tā tad, Vigeņina kungs, man šķiet, ka ne jūs vēlējāties uzdot šķiet jautājumu arī par attiecībām ar parlamentu. Un tāpēc ātri varu par to arī parunāt. Pirmām kārtām, kā jau norādīju, parlamentam būs ļoti svarīga loma spēlējama tajā, kā attīstīsies šī mana loma un kā attīstīsies ārējā dienesta, ārējais dienests. Es ieradīšos pilnīgi noteikti pie parlamenta, lai dalītos savā viedoklī un domās par to, kā šī struktūra jāveido, un es pārliecināšos, ka esmu pieejama komitejai, visiem interesantiem, cik vien tas iespējams, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Protams, šī ļoti svarīgā un ļoti plašā darba ietvaros. Gribu pārliecināties, ka tā ir tā divpusēja sadarbība, un tāpēc ceru, ka arī jūs parlaments piekritīsiet ka jūs arī, va, ka arī, kad jūs uzaicināšu, jūs arī nāksiet un dalīsieties ar mani savos viedokļos, jo tas nepieciešams, lai tas sadarbība būtu pēc iespējas efektīvāk. Daudz no jums ir uzdevuši man jautājumus, piemēram, par to, kā dienests darbīs, darbosies, lai atbalstītu parlamentāriešus attiecīgajās valstīs. Nu, un tā, protams, ir būtiski jūsu darba daļa apciemot šīs valstis. E, kurās ir mums vēstniecības. Par to būs jāpadomā un tālāk, kā mēs pārliecināsimies par to, ka parlaments var sadarboties ar attiecīgiem darbiniekiem, sazināties ar tiem tajā brīdī, kad tie dodas vizītēs uz šīm valstīm. Nu, tātad es šeit meklēju tādu kopēju struktūru, kas ļautu parlamentam nu, spēlēt pilnībā to lomu, ko vēlos, lai tas spēlē, un es tieši to arī esmu paredzējis gribu no jums sagadīt arī pēc iespējas vairāk ideju un priekšlikumu par to, kā šo darbību. Es nezinu, vai tas tiešām bija jūsu jautājums, bet es centos atbildēt. Vigēņina kungs, jums ir papildus jautājumam ies laiks, tātad mēģiniet varbūt vienu minūtu ātri uzdot jautājumu. Jā, grūti runāt šeit savā valodā, tāpēc centīšos tagad runāt angļu valodā. Jautājums bija šāds. Jūs gandrīz uzminējāt to, bet jautājums bija ļoti konkrēts. Vai šī augstie amati ārējā dienestā un to ieņēmēji, vai tiem arī notiks uzklausīšana ārlietu komitejas un attīstības komitejas priekšā, jo tas ir viena, tā ir viena no domām, ko parlaments vēlētos īstenot, jo ļoti svarīgi, lai šajos amatos būtu ļoti augsti kvalificēti cilvēki, un mēs vēlamies to kontrolēt. Es domāju, ka Eiropas iedzīvotājiem tas ir nozīmīgi. Un otrs jautājums, tas nav otrs jautājums, priekšādāja kungs, tas bija tas papildi jautājums, ko es varu tagad uzdot. Uh, un tas bija par vienošanos ar trešām valstīm. Lisabons līguma ietvaros parlamentam šie līgumi ir jāapstiprina. Un tā viņš šķiet, ka līdz šim parlaments nav ticis atbilstīgi informēts un nav bijušas konsultācijas, piemēram, par cilvēktiesību jautājumiem, var šeit dot priekšlikumu par partnerības nolīgumu ar Lībiju. Vai jūs pārliecināties, ka ar parlamentu notiks šī konsultēšanās atbilstīgā veidā? Priekšsēdētājs atkal pārtrauc, jā, tikai viena minūte paredzēta jums papildus jautājumu uzdošanai, Aštons kundze. Nu, man jūs jāsarūktina par pirmo jautājumu. Es neesmu pārliecināta, ka tajā brīdī, kad tiks veidot šie amati, ka šie cilvēki ieradīsies jūsu priekšā pirms tie tiks apstiprināti amatā. Nu, ne tikai tāpēc, ka eh, domāju, ka tas būtu ļoti sarežģīti, bet tāpat laikā Domāju, ka sava darba gaitā gan šie cilvēki, šie vecākie atbildīgās personas, jeb diplomāti, pilnīgi noteikti ieradīsies parlamentu priekšā. Un varbūt mēs varēsim turpināt šo sarunu par šo iecāšanas procedūru jums kādā vēlākā punktā. Kas attiecas uz nolīgumiem, eh, Lisabonas līgums dod parlamentam ļoti atbilstīgas funkcijas šai ziņā, un šie jautājumi, kas jūs uztrauc, piemēram, cilvēktiesību jautājumi, kas uztrauc daudzus deputātus, pilnīgi noteikti tiks risināti tādā veidā, kā to paredz Lisabonas līgums. La parola al... Paldies, tālāk. Vārds Neicas kundzei uz vienu minūti. Lūdzu. Madam Ashton, Mr. Pre... Ashtons kundze, priekšādētāji kolēģi, daudzo uzdevumu vidu jūs priekšā ir arī šāds. Pirmkārt, jums jāizveido šī līderība Eiropas ārlietu un drošības politikas ietvaros, tāpat laikā koordinējot rīcības un retoriku starp dažādiem partneriem šajā jomā. Un te es domāju par komisijas priekšsādātāju, par uh, prezidentūras premjerministru, citiem komisāriem, kuru vidū, protams, ir arī jūsu kolēģis, kas strādā pie paplašināšanās un kaimiņattiecību politikas. Un otrs jūsu izaicinājums, kā jūs teicāt, būs izveidot šo ārējo dienestu. Uh, ārējās rīcības dienestu, un arī šeit jums būs jāizveido, zinām, līderība pār šiem ļoti daudziem interesētiem partneriem, tāpat laikā cieši, kā jūs apsolījāt, sadarbojoties ar parlamentu un šo komiteju. Un tā, mans jautājums pavisam tieši ir šāds. Kā jūs esat paredzējis izveidot šo līderību, šo vadošo pozīciju šajās eh, ļoti svarīgajās jomās un arī citās eh, kādu lietās? Divas minūtes, Aštons kundzē, lai dotu atbildu šo jautājumu. Paldies! Uh, Paldies par jautājumu. Jums taisnība, kad jūs aprakstījāt šos, šīs dažādās lomas, šīs dažādās interesētās puses, starp kurām man būs jāizteno sadarbība. Domāju, sadarboties vairākos veidos. Un uh, pirms pāris nedēļiem jau sāk iezīmēt savu ceļu. Pirmkārt, līgumā skaidri un gaiši pateikts, kā šī atbildība tiek sadalīta. Un šis līgums gal galā ir atsaucas punkts visām, visām manām darbībām un atbildības sadalīšanai jau diskusijās ar komisijas priekšsādātāju un padomas priekšsādātāju mēs esam skaidri un gaiši noteikuši, kā tad šīs atbildības sadalīsies, tās ir tikušas identificētas. Un līdz ar to savu lomu smeļu no šīm sarunām. Tālāk šī loma, kur jāsavad visas puses kopšā, kopā, un tieši tas ir tas mērķis, mērķis nodrošināt saskaņotības starp visām pusēm šai kopējā politikā, šai kopējā stratēģijā starp visiem politiķiem. Un tātad mēs met, jau runājam par trim komisāriem, ar kuriem ļoti cieši sadarbošos un ļoti skaidri ir identificēta šīs atbildības. Un ad, arī mana atbildība šeit ir skaidra un noteikta. Man ir jāsagatavo šī strateģiskais ietvers, struktūra tālākajam virzienam, politikas virzībai, sadarboties gan ar komisiju, gan ar uh, padomi. Un, protams, ka, lai to darītu, lai komisija darbotos kopā ar mani, arī tas man ir jāpanāk. Un par to šeit nav nekāda domstarpība, man nav šeit nekādu pārpratumu, viss ir skaidrs, esmu tikusies ar komisijas, komisijas kandidātu, kandidātiem, amatu kandidātiem un ar padomus pārstāvjiem. Un domāju, ka kopumā eh, mums izdosies eh, visu atrisināt. Protams, ir vēl virkni praktisku lietu, kas jāatrisina, bet tas viss nāks laika gaitā. Un domāju, ka padomu, tādā ziņā kā ārlietu ministru padomu, arī būs, darbosies manā vadībā. Tātad darba ir ļoti daudz, bet jāsaka skaidrība par šo lomu tomēr ir ļoti liela. Paldies, Neicis kundze, jums ir iespēja tagad komentēt un rēģēt uz šo atbildi uz vienu minūtu. Lūdzu, jums vārds. Aštons kundze, liels paldies par jūsu atbildi. Man šķiet tā tiešām šķiet apmierinoši, bet gribēju atgriezties vēl pie tā, ko iepriekšējais runātājs teica. Mani pārsteidz, ka jūs teicāt, ka jūs nevēlties, jums nav entuziasma šīs ārējās rīcības dienesmu galveno amatu kandidātus eh, pakļaut uzklausīšanai šai parlamentā. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc ne? Kāpēc jūs nevēlaties eh, pie tā strādāt? No kurienes nāk šī negribība? Jā, varu ar prieku jums to arī pateikt un uh, izstāstīt. Man uh, Protams, ļoti grū, žēl, ka man jāsaraukstina jūs, bet nu šobrīd, šobrīd, diemžēl, man nākas to darīt. Mans domājums ir šāds, ka pirmām kārtām mēs šobrīd veidojam rīcības dienestu, kas ir zināmā mērā jauns, tas ir jaunā virzienā, un šeit būs cilvēki, kas jau strādā šai jomā. Uh, jau ļoti ilgi ir kvalit kvalificēti cilvēki, un, protams, parlaments arī tiks atbilstīgā veidā iesaistīts. Un man šķita, ka šī struktūra šobrīd ir darbojušās ļoti atbilstīgi. Gan delegācija vadītāji, kas ieradušies eh, parlamentā, uzskata, ka šī sadarbība ir atbilstīga, un ja nav darīts gana, tad, protams, jādara vairāk. Otrām kārtām nevēlos, lai šī dienas izvedošana kļūtu par tādu garu un laikā izstieptu procesu. Uh, es domāju, ka tam ir jātiek izveidotam pēc iespējas ātrāk, un mums ir vajadzīgs atbildi, at, vajadzīga atbilstīga personāla stratēģija, tāda, kas būtu gana pārskatāma, konsekventa, kurā ņemtu vērā vienlīdzīgas iespējas un tam līdzīgi. To es pilnīgi noteikti nodrošināšu. Un ar šādiem jautājumiem parlament, pie parlamenta pilnīgi noteikti brieži vērsīšos tālāk Brāntnera kungs uz divām, uz vienu minūtu, lūdzu, kundze. Lielas paldies eh, zaļo frakcijas vārdā. Jūs jau runājāt par Lisabonas līgumu. Tā ir mērķi, tā mērķis ir eh, nodrošināt, eh, lai nebūtu nesaskaņas ar komisiju un padomi. Baraso uzskata, ka vispirms ir jāšķeļ un tad jāvalda. Viņš uzskata, ka uh, tiek atņemta ļoti svarīga daļa no ārlietu politikas ar kaimiņattiecību politika. Uh, Te ir runa par Palestīnu, Tunisiju, Krieviju, tur ļoti daudz valsts iesaistītas. Jūs runājāt par ieviešanu, taču ārlietu politikā bieži vien nepietiek ar šādu ieviešanu. Parasti visi notikumi norisinās pusdienas laikā. Mans jautājums būtu, eh, vai jūs eh, atteiktos no ārlietu dienestā, lai varētu nodrošināt budžetu kaimietiecību politikai? Paldies. Tagad vārds Veronisei Aštānijas divām minūtēm atbildē. Lielas paldies par sirsnīgiem sveicieniem, bet eh, šķiet, ka es apšaubu eh, jautājumu premisi. Uh, Eh, tas, ko mēs mēģinam izdarīt, un es esmu sastrādājusies ar eh, komisijas priekšsēdētāju šajā jautājumā, viņš ir iesniedzis vairākus priekšlikumus, kurus viņš īstenībā apsprieda arī ar mani, pirms viņš šos priekšlikumus iesniedza. Ja mēs paskatāmies uz manu lomu, tad, eh, kā jau ik viens ir teicis, šī loma ir ļoti liela, tā aptver ļoti daudz dažādus pienākumus. Šajā lomā ir ietverti vairāki punkti, kur mums ir jādomā par politiku īstenošanu. Tieši tāpēc mēs e, to komisāru vidū, kas ar mani sadarbojas, esam noteikuši dažādas pienākumu sfēras. Mums būs vairākas uzklausīšanas, un jums būs iespēja, protams, izjautāt arī attiecīgos komisārus. Mēs mēģinām pirmām kārtām pateikt, ka attīstības jomā ir vajadzīgs kāds, kas uzraudzītu šo attīstību, lai būtu kāds uzraugs. Parlamentam šeit ir ļoti svarīga loma, viena no galvenajām lomām, un attīstības komiteja, protams, šeit ir ļoti svarīga loma. Attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku esmu noteikusi, ka uh, mūsu attiecības ar šo kaimiņu attiecību politiku ir pamata pienākums. Man ir vajadzīgs tāds komisārs, kas ar mani sadarbotos, kas atbalstītu šo stratēģiju. Mums būs vajadzīgas speciālistu zināšanas par kaimiņa attiecībām, jo vienkārši es nevaru paveikt visus pienākumus, kas man ir uzlikti. Mums ir vajadzīgs arī kāds, kas uh, pāraudzītu sadarbību ar reģionālajām iestādēm, vai nu tas būtu ASEAN vai kāda cita iestāde. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš liktu galveno uzsveru uz šīm iestādēm. Tādējādi man, mana loma tiks tikai stiprināta. Uh, Eh, vārds tagad Brantners kundzei eh, replikai uz vienu minūti. Šķiet, ka man, man jūsu atbilde diezgan pārsteidza. Jūs teicat, teicāt, ka jūs nevarat uzņemties eh, daudzus pienākumus arī attiecībā uz kaimiņa attiecību politiku. Varbūt, ja jums šķiet, ka jums atbildības ir par daudz, tad tas nav īstais amats jums. Galu galā jūsu pienākums ir uzņemt, uzņemties šo atbildību. Papildi jautājums par ārlietu dienestu. Vai jūs šīs jomas šeit. Uh, apvienosiet. Šeit ir eh, misijas ārvalstīs, šeit ir komisijas politika, gal galā te ir e, ietverta arī kaimiņatiecība politika. E, līguma e, ir noteikts, ka kaimiņatiecība politika un misijas attiecīgās valstīs ir jā, jāsasaista kopā. Vai jūs vēlaties, lai komisija noteiktu, ka kaimiņatiecība politika neatiektos uz jums? Vārds atbildēja vienu minūti. Uh, Es, protams, piekrītu, ka ir daudz darāmā, un es necenšos šeit izvēlēties tos pienākums, ko es veikšu un ko nē. Es domāju, ka man ir jānosaka prioritātes, un uh, šīs prioritātes es vēlos noteikt uh, šajā pirmajā posmā. Es uh, necenšos šeit jums iebilst, bet, ja runa par strateģiskajiem mērķiem, protams, kaimietiecību politika ir mana atbildības sfērā. Es Stefans Fulers, kas ir noteikts par eh, komisāru, esmu jau ar viņu tikusies. Mēs esam uh, intensīvi sprieduši par dažādiem jautājumiem, ko mēs varētu veikt dažādos reģionos. Piemēram, Bosnijā, ko es uzskatu par tādu nedaudz iestrēgušu jautājumu politiskā ziņā. Es uzskatu, ka tā ir tikai priekšrocība, tas nav trūkums. Es domāju, ka parlaments būs tas, kas eh, uzraudzīs visu, kas notiek un nodrošinās, lai šī darbība būtu efektīva. Vārds eh, Tanokam uzdot jautājumu vienu minūte. Barnis Aštoni, jūs uh, uzraudzījāt eh, Lielbritānijā CND 80. gados. Jūs saucāt to par ideālismu, bet jūs nenoliedzāt šo politiku. Jūs teicat, esat atbildīgi par ārlietu politiku. Jūs esat arī galvenā ārlietu politiķe Eiropas Savienībā. Ja runa par aizsardzības politiku, es domāju, ka parlamentam un arī dalību valstīm, eh, tā skaitā kodola valstīm kā Francijai un Vācijai, būtu svarīgi zināt, eh, ka Irānā tiek gatavoti kodolieroči. Vai jūs vēl ar vien um, atbalstāt uh, atbruņošanos? Pietiks tikai ar jā vai nē. Un ja nē, tad kāpēc jūs esat mainījusi savas domas? Uh, Ja runa par kopējā ārlietu un drošības politiku, vai jūs uzskatāt, ka ir vajadzīgs vienots komandpunkts Briselē? Lielas paldies, Tanaka kungs. E, es e, nedomāju, ka šeit var, vajadzētu runāt par ideālismu. Es domāju, ka 70. gadi un to gadu problemātika vairs nav būtiska 2010. gadā. Tolaik uh, Tā bija daļa no daudz plašākas kustības. Es vairs nepiedalos CND un es neesmu bijusi tās locekle jau 20 vai 30 gadus. Esmu aizmirsus, cik ilgi īsti. Otrā jūsu jautājuma daļa. Šeit ir runa par to, kā mēs attīstīsim attiecības ar NATO. Es domāju, ka šīs attiecības būs ļoti svarīgas. Jau savā ievadrunā es teicu, ka esmu jau tikusies ar NATO ģenerālsekretāru. Esam runājuši par to, kā mēs varētu uh, veidot eh, pragmatisku, uz priekšu vērstu um, attīstību nākotnē. Ja runa par vienāto komandu struktūru, esmu pārliecināta, ka viens no, viena no problēmām ir uh, šī, šis Berlīnas plus līgums un iespējas sadarboties ar NATO un izmantot NATO resursus. Eh, šķiet, ka pašlaik šis, šī vienošanās virzās uz priekšu ļoti labi. Uh, um, galvenās problēmas tiek risinātas. Es pašlaik vēl nedomāju, ka mums ir vajadzīgas jaunas struktūras. Protams, ka parlamentā ir dzirdēti arī citi viedokļi, arī dalība valstīs ir dzirdēti citi viedokļi, bet, kā lai saka, es vēl neesmu pārliecināta, vai mums šādas struktūras ir vajadzīgas. Vārds Taunokam papildu jautājumu uzdošanai. Nav ieslēgts mikrofons. Jūs man neatbildējāt, jā vai nē, vai jūs vēl ar vienu atbalstat eh, vi, vienpusēju kodola atbruņošanos. Nākamais jautājums par Indiju. Tā ir pasaulē lielākā demokrātija un ļoti svarīgs strateģisks partneris Eiropas Savienībai. Kā jūs domājat, kā varētu stiprināt attiecības starp Eiropas Savienību un Indiju, tīpaši ir runa par cīņu pret globālo terorismu, jo gal galā liela daļa no teroristiem nāk no Indijas kaimiņu valstīm, Pakistānas un tā tālāk. Vai jūs varētu, ko jūs varētu teikt par tirdzniecības nolīgumu ar Indiju un cita veida sadarbību ar Indiju? Un kāds ir jūsu personīgais viedoklis, vai Indijai vajadzētu būt pastāvīgai ANO uh, loceklē, un drošības komitejas loceklē. Un ja ir runa par šo reģionu, runātājs tiek pārtraukts. Jūs esat pārsniedzis sev atvēlēto laiku. Vārds Aštons kundzei atbildēt. Tāna kungs saka, ka viņš nav uh, uzdevis savu jautājumu un ka laiks vēl nav beidzies. Jums ir jāuzdod tikai viens jautājums vienas minūtes laikā. Jūs nedrīkstat uzdot vairākus jautājumus. Šķiet, man atkal ir jāmēģina uzmanēt eh, jautājumu beigas, bet man šķiet, ka es jau kā atbildēju uz jūsu jautājumu. Kā jau es teicu, tas, kas eh, bija svarīgi 70. gados, vairs nav svarīgi tagad, un es uzskatu, ka tā laika politika eh, vairs nedarbojas. Tolaik mēs eh, entuziastiski pretē, pretojāmies eh, kodolieroču izplatībai, un tas būtībā ir svarīgi arī tagad, jo galu galā mums ir vairāki līgumi, kas par to runā. Bet es gribētu teikt, ka eh, šī parlamenta loma ir nodrošināt to, lai mēs runātu par kodolieroču izplatību. Bet necentieties, lūdzu, piesaukt manu pagātni un mēģināt tādējādi kaut ko, kaut ko kaitēt manai reputācijai. Tolaik, eh, ja runa par Indiju, es domāju, ka jūs varētu man tikai palīdzēt. Mums ir jādomā, kā mēs varētu sadarboties ar šo valsti. Esmu tikusies ar Indijas premjeru vairākas reizes, man vēl nav bijusi iespēja apspriest šos jautājumus ar viņu, bet es uzskatu, ka Indija ir ļoti nozīmīgs spēlētājs šajā reģionā. Mums vajadzētu ar Indiju vairāk sadarboties, un to noteikti es eh, teikšu tad, kad viesošos Indijā tuvākajā laikā. Es atvainojos, vicepriekšādētājs kundze, bet jums, uz jums attiecas tādi paši noteikumi. Cienījamā Aštons kundze, jūs daudz nerunājat par transatlantisko partnerību, kas, manuprāt, ir prioritāte. Par... Jā, tā tika aprakstīta kā prioritāte, kas būtu prioritāte parlamentai un padomēji, bet uh, jūs arī nerunājat par transatlantiskiem tirgiem un to veidošanu, un eh, būtībā es nepiekrītu šai idejai, tas tā sākumam. Presidente, rakomando ai kolēģi di attenersi. Eh, Aštāns kundze, jums ir laiks atbildēt, un cienījamie kolēģi, lūdzu, turieties pie šīs minūtes un vienu jautājumu minūtē transatlantiskais tirgus, nu es tā īsti vispār nesaprotu, ko jūs ar to domājat, bet ja eh, mēs runājam par attiecībām ar ASV, par to es varētu atbildēt. Es atvainojos, ja neatbildēju pilnībā, bet jūs varēsiet uzdot vēl vienu jautājumu. Eh, mums ir eh, ļoti svarīgas attiecības ar ASV, jo ASV ir mūsu strateģiskais partneris. Un mēs ļoti daudzos jautājumos esam partneri. Mēs Mums ir dažāda atbildība un dažādas lomas, un tomēr šīs attiecības ir bezgalā svarīgas. No komisijas viedokļa raugoties, mums e, ir virkne strateģisku sadarbības virzienu, ko mēs attīstam. Transatlantiskā ekonomikas e, padome, enerģētikas padome, un tātad mums ir veidi un formāti, kā mēs realizējam šo sadarbību. Es šeit, protams, nevaru runāt par jautājumiem, par ko atbild uh, tirzniecības komisārs. Jā, protams, es zinu, kā tas notiek, jo bija tirzniecības komitāri, komisāri, un, protams, tirzniecības jautājumi arī ir ļoti svarīgi. Bet varbūt es došu jums laiku, lai jūs varētu tālāk uzdot savu jautājumu. Priekšsēdētājs dod man Žonkungam vēl vienu minūti. Ja jūs nezināt, kas ir transatlantiskais tirgus, tad es varu atsūtīt jums parlamenta rezolūciju, kurā ir teikt, ka tāds tiks izveidots līdz 2015. gadam. Un varbūt jūs uh, esat lietas kursā par uh, Afganistānu un par to, ka militārā klātbūtne šeit ir visaugstākajā līmenī. Uh, Eh, tātad vislielākā, kāda tā ir bijusi un, un kāda tad ir mērķi saskaņā ar eh, militāro klātbūtni. Well, thank you for sending me the paper. That will be extremely valuable. Jā, ja jūs mums atsūt, man atsūtītu šo dokumentu, es to augstu novērtētu. Uh, Runāt par Afganistānu, es biju klāt, kad Kristal kungs skaidroja savas uh, at, attiecību, savu attieksmi pret um, šo situāciju Afganistānā, kas mums ir svarīgākais. Mums ir svarīgākais, lai mēs varētu efektīvāk realizēt to, ko mēs jau darām. Un jāstāsta, kā mēs varam atbalstīt tādu attieksmi, kas ir vērsta tieši uz cilvēku dzīves uzlabošanu Un uh, tieši to arī ģenerāls Kristels uh, sacīja un atzīmēja. Mums ir jābūt efektīvai rīcībai uz vietas. 28. tikšanās par Afganistānas jautājumiem Londonā būs ļoti būtiska un noteiks mūsu uh, tālākos darbības virzienus. Paldies, Bēlder kungam, vārds vienu minūti. Cienījamā kandidāte skundze. Eh, kā Izrēlas delegācijas vadītājs, es gribētu runāt par uh, eh, Izrēlu, par eh, ebreju hartu Izrēlā. Vai jūs esat pārliecināta, ka ir nepieciešams uh, paturēt šo Izrēlas valsti, šo, šo ebreju hartu? Attiecībā uz Palestīnu. Vai jūs uzskatāt, ka Palestīnā vajadzētu nodrošināt eh, ebreju valsts Izraēlas atzīšanu. Vai tas būtu pamats eh, šai, šim divu valstu risinājumam? Divas minūtes eh, Eštons kundze atbildēja. Jā, ko es varētu teikt šajā sakarā? Mums, protams, ir jāpanāk progress stāvokļa noregulējumā tojos austrumu, austrumos, lai beig beigās mums būtu šīs divas nacionālās valstis un jānodrošina tas, ka Izraela varēs turpināt pastāvēt droši, un tieši tāpat pastāvētu arī Palestīnas valsts. Kā to izdarīt, tas nav mans uzdevums. E, šeit ir iekšējās diskusijas, kas notiek e, šajās te nācijās, un arī e, notiek ārējās diskusijas ar pasaules mērogu spēlētājiem Un tad, kad man būs iespēja apmeklēt tos austrumus, es to noteikti darīšu eh, pirmajā izdevīgajā brīdī, kad tas būs vispiemērotākais. Bet, pie man, bet manuprāt, ņemot vērā tās grūtības, kādas uh, mums ir šajā reģionā, pašlaik ir relatīvs miers. Nu, protams, ka nevajadzētu domāt, ka tas jau nozīmē ilgtermiņa drošību šajā reģionā, bet tā ir vismaz iespēja turpināt procesu. Un mums ir jāatrā, jāatrod veidi, kā sadarboties un rast risinājumus. Es jau sacīju, ka Sentors Mičels būs šeit un uh, Tonijs Blērs un uh, mums būs virkne tikšanos. Uh, un tas eh, varbūt ļaus man arī priekš sevis noformulē, noformulēt, kā mēs vislabāk varam palīdzēt šim reģionam, lai tajā iedibinātu ilgspējīgu mieru. Paldies, Belderkungs, vienu minūti. Mans otrs jautājums. Eiropas Savienības un Izraels attiecības. Vai jūs neuzskatāt, ka uh, nebūtu svarīgi pēc iespējas ātrāk noorganizēt augsta līmeņa tikšanos starp Izraelu un, un Eiropas Savienību. Jo galā, galē, galu galā tādā veidā šīs attiecības varētu kļūt intens, intensīvākas. Mums ir jāspēlē konstruktīva loma tuvojos austrumos. Mums ir vajadzīgi arī uzticības, uzticību veicinoši pasākumi Izrēlā. Varbūt uh, būtu svarīgi organizēt šādu augsta līmeņa tikšanos. Tādēļ, tādēļ mēs varētu spriest arī par smagiem jautājumiem. Atbilde vārds Aštons kundzei. Es domāju, ka uh, pamatā ir šī nepieciešamība veidot labas attiecības eh, šajā reģionā ar visām uh, valstīm, kas atrod šajā reģionā. Uh, Un šīs attiecības un to attīstība ir kritiski svarīga nākotnē. Un mums ir jāmēģina atrast tāds ieguldījums, kas būtu visefektīvākais. Un, protams, kā mani kolēģi, kas jau darbojas šajā reģionā, daudz zinošāk par to, kas un kā šeit notiek. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāapkopo resursi un pēc iespējas konstruktīvāk jāatbalsta uh, dažādi izteiktie priekšlikumi, kas ir vēsti uz mierīgi noregulējuma veidošanu. Un uh, attiecības, protams, ir jābagātina gan ekonomiski, gan uh, ar cilvēkiem. Norevole Matlener, per un minūtu una domanda. Paldies. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos runāt par Irānu. Un par tās vēlmi kļūt par atomlielvaru. Es domāju, tas attiecas arī uz Izrēlu. Vai jūs varētu tagad eh, parlamentam apsolīt, ka jūs darīsiet visu, kas eh, ir jūsu spēkos, patiešām visu, lai nodrošinātu, ka Irāna un Ahmedīneģets nekļūst par uh, kodola lielvaru. Divas minūtes atbildēji. It's, it's... E, manuprāt, ļoti žēl, ka Irāna nav pieņēmusi Startautiskās atomenerģētikas aģentūras e, priekšlikumu. Eh, tā ir, protams, eh, valsts ar sēnu vēsturi, bet tā pēdējā laikā pieļaus ļoti daudz kļūdu. Mums gal galā ir eh, starptautiskās tiesības noteikumi. Un ja mēs ņemam vērā to, kāda ir šī valsts geogrāfija, vēsture un tās mantojums, es domāju, viņi ir pelnījuši attiecīgi attieksmi, bet arī viņiem pašiem ir jāuzvedas tā, lai šāda attieksme nopelnītu. Es esmu atvērta dialogam, bet, kā jūs zinat, jau pēdējos sešus gadus norisinās šis process, un starptautiskā eh, sabiedrība ir izrādījusi ļoti lielu pacietību. Salānas kungs ir eh, vairāk kārt ticies ar Irānas vadību. Mēs esam gatavi uz dialogu, bet mēs varam uh, veidot dialogu tikai uz tiem pamatprincipiem, svarīgākiem principiem, kurus mēs jau esam iezīmējuši. Un tieši tāpēc mums vēl būs sanāksmes E3 plus 3 formātā Ņujorkā. Protams, eh, viņiem būs savi viedokļi un arī padomu nāks klajā ar saviem priekšlikumiem, bet eh, mums lēnām veido šī skaidrība par to, kā veidot nākotni. Bernārkungs. Jā. Yeah. Es domāju, ka tas, kas mums ir jāpanāk, ir tas, lai Irāna nekļūtu par kodolu lielvaru. Es domāju, ka mērķis mums ir viens. Tātad, lai Irānai nekad nebūtu kodoli ieroči. Jūs teicāt, ka ir vajadzīgi starptautiski noteikumi, jā, ļoti labi, eh, kad Ahmedīneģēts un Irāna tagad neievēro šos starptautiskos noteikumus, vai jūs eh, varētu. Uh, pieņemt stingrus pasākums pret eh, Irānu, tas, kad arī pret Izrēlu, eh, vienu minūtu atbildēju. Jautājumi, ko mēs apspriedīsim E3 eh, plus 3, ir šī te divu ceļu pieeja. Un faktiski tas viss ir tajā kontekstā, kur es jau aprakstīju. Un, protams, šeit tieši ekonomis tie pasākumi varbūt būtu tie piemērotāki. Bet es jau sacīju, ka vēl būs diskusijas padomē par šo te nākotnes kontekstu. Un kā es jau iepriekš eh, atbildēju Tanakungam, tad i, tuvojas konference pār ieroču neizplatīšanu. Un eh, tā būs būtiska pati par sevi, bet domājot par plašāku, domājot plašāk par ieroču neizplatīšanu visā pasaulē, eh, tieši tas tiks izskatīts. Bene, passiamo ora al secondo formato. Paldies, tālāk dosim vārdu. Tālāk dosim vārdu apakškomiteja priekšsēdētājiem. Viņiem arī tāpat tiks dot viena minūte jautājumu uzdošanā, pēc tam divas minūtes aštuns kundzē, lai atbildētu uz uzdoto jautājumu. Un nekādu turpmāku jautājumu, papildu jautājumu un komentāru. Vispirms cilvēktiesību apakštiesību komitējai Hautals kundzei vārds. Koš mūsu pirmās viedokļa apmaiņa šeit parlamentā, jūs esat no jauna apliecinājis savu pārliecību par kluso, maigo diplomātiju, par veidam, kā Eiropas Savienībai ļaut dzirdēt savu balstu pasaulē. Kā lai mēs zinām, ka tas nav tikai veids, kā izvairīties no svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem tādās situācijās, kad nepieciešams ļoti skaidri un gaiši un skaļi pateikt, ka parlamenta tradīcijas ir tomēr skaidri izteikties cilvēktiesību jautājumos, jo mums taču ir arī jārunā ar cilvēkiem savās valstīs, mums jāsaka, ko mēs darām citur, un mums jāpalīdz cilvēkiem valstīs, kur savukārt ir būtiski cilvēktiesību jautājumi, piemēram, vai jūs būtu ar mieru un gatavi iet un tikties ar dažādiem cilvēktiesību aizsarg aizsargātājiem dažādās valstīs ar dažādiem etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kas šobrīd tiek apdraudot. Vai esat gatavi to tīri sabiedrības acīs publiski darīt? Nu, ļaujiet man paskaidrot un tieši atbildēt uz jūsu jautājumu. Tad, kad runājam par kluso diplomātiju, tas nenozīmē, ka es pati esmu ļoti klusa un nerunīga. Nē, tas, ko es ar to domāju, bija lūk ka ir ļoti daudz reizes, ļoti daudz gadījumu, kad sarunas ar cilvēkā, cilvēkiem bez šīs prožektu, bez prožektoru uguņiem var nes daudz lielākus rezultātus. Uh, reizēm, un tā, šādos gadījumos, kad ir iespējams vairāk gūt bez, šie, bez šīs mēdīju uzmanības, tad tajā gadījumā tas ir jāizmanto. Kluso diplomācijas klusu domāju to, ka tas. Uh, Eh, var notikt dažādos veidos. Reizēm tas, ka skaļi tiek izrunāta kaut kāda situācija starptautiskā mērogā, neno, nenoved pie rezultātiem. Manas intereses galvenokārt ir pārliecināties, ka beigu beigās tiek panākts tas, ko vēlamies sasniegt, vienalga kādiem mērķiem. Un jūs labāk kā es zināt, uh, ka visā pasaulē cilvēktiesību jautājumos ir dažādas pieejas, dažādas metodas, kas jāizmanto, jo katrā atsevišķā gadījumā piemērotāk ir kāda cita metode. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt. Vēlos nošķirt šo visefektīvāko nos, iespēju un identificēt visefektīvāko iespēju katrai konkrētai valstī konstatējot pēc tam, cik efektīva ir mūsu stratēģija, vai tā ir pareiza un tā tālāk. E, to, es domāju, ir klusot diplomāties. Nevienu brīdi nedomāju, ka mēs, vajadzā, ka mēs varētu kaut kādā veidā pievērt acis uz mūsu saistībām aizsargāt cilvēktiesības. Nē, nē, nē. Tieši tāpēc visu, visu savu mūžu es darīšu tieši to, ko es daru, jo esmu vienmēr bijis apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības. Vienīgais jautājums ir par e, metodoloģiju, ko izmantojam šai ceļā. Nu, pirmām kārtām vēlos runāt, protams, ar NVO Eiropā, kas strādā ar cilvēktiesību jautājumu jautājumiem, un varbūt šeit var lūgt jūs palīdzību. Es atsevišķus zinat ļoti labi, piemēram, Lielbritānijas eh, NVO, bet ir ļoti daudz citas organizācijas Eiropā, ar kurām vēlos sazināties, lai gūtu no viņiem pieredzi, apmainītos ar paraugu praksi. Un, protams, tāpat arī tikšos ar organizācijām ārpus Eiropas Savienības, kā tas katrā attiecīgā gadījumā būs atbilstīgi. Paldies, un tagad došu vārdu aizsardzības un drošības apakškomitejas priekšsādātājiem Paldies, priekšsādātāji. Aštons kundze. Jūs būsiet atbildīgi par kādu pie kopēju ārlietu un drošības politiku. Un tā ir politika, kas iet pāri institūcijām, ir tīpaši tad, kad runājam par kapacitāti. Mēs bieži vien nos uzstādam ambiciozus mērķus šīs politikas ietvaros, bet panākumi, jāsaka, ir ļoti mainīgi. Un tas attiecas arī uz Eiropas rūpnieciskiem sasniegumiem. Uh, kā komisijas priekšsēdētāja vietnēce, jūs būsiet ļoti labā pozīcijā, lai gūtu pārskatu pār tiem uzdevumiem, ar ko sastopas mūsu aizsardzības instru, in, industrija, piemēram, konkurences jomā un pētniecības un izstrādes jomā. Un ko jūs domājat par šo jautājumu? Tāds ir mans jautājums. Lūdzu, Aštons, kundze, jums vārds. Lielas paldies par jautājumu. Man šeit ir divi komentāri. Pirmkārt, Eiropas aizsardzības aģentūra Aģentūrai ļoti svarīga loma, tā jākoordinē arī šī kopumā visa šī situācija, gan helikopteru misijas un tā tālāk, tā joprojām. Bet jo vairāk domāju par šo jomu, jo vairāk pievēršos tieši attīstības un izstrādes jautājumiem dalību valstīs, ir jāizmanto šī iespēja, jāmeklē šī iespēja, vē, re, meklēt, kur sniegt pievienoto vērtību, lai būtu šī apjoma ekonomika un apjoma ietaupījumi. Un tas tiešām ir koordinācijas jautājums. Man ir pilnīgi skaidrs no tā, ko es jau esmu redzējis, no diskusijām, ko esmu īstenojis, ka šeit ir vieta, kur dar, darboties. Arī no komisijas puses jāsaka, ka mums ir dažādas atbildības pētniecības un izglītības jomā, bet domāju, ka šeit būtisku lomu var nospēlēt arī tāda plaša mēroga redzesloks, un lai pārliecinos, ka mums ir gan kapacitātes, gan spējas, strateģiskās spējas skatīties eh, un apsvērt, ko varam darīt īri eh, operatīvajās misijās. Un šī koordinācija jāizsna atbilstīgā veidā, jāstrādās ar ģenerālsekretāru, jāredz, kā tas saskanēs ar ANO plāniem un Protams, jāpatur prātā, ka mēs vēlamies veidot šīs atbilstīgās attiecības jebkurā gadījumā. Nu, esmu par visām šīm lietām domājusi, ir tīpaši par pētniecību un attīstību, kā nodrošināt lielāku sadarbību, kā stiprināt aizsardzības aģentūras darbību un kā padarīt šo darbu efektīvāku. Paldies! Tātad ar to noslēdzām apakškomiteju priekšsādātāju komentārs, un tagad pāriesim pie nākamā jautājuma raunda, un tas ir debates, kurās ievērosim šāds noteikums. Būs trīs komentāri no dažādiem deputātiem, eh, minūte, maksimāli minūte no katra, un katram tiek iespējot vienu jautājumu. Pēc tam baronisai Aštonai būs laiks trīs minūtes sniegt atbildi. Vispirms vārdošu Sala Frankas kungam. Paldies! Bobijs Fišers, kas ir šaha čempionēns, kādreiz noslaucīja visus kauliņus no, no galda un teica, lūk, tagad sāksim īsto spēli. Un es domāju, ka tas mums arī jāpatur prātā. Tad mēs jāatcerās, mēs esam ne tikai šaha spēlmaņi, bet mēs esam politiķi, un mums, jāuzd, un mums jāuzdod jums pavisam vienkārši jautājums, Aštons kundze, vai, jūs, vai jums ir strateģiskā vīzija ārpolitikai Eiropas Savienībā tāda vīzija, kas atbilst mūsu vērtībai, kas būtu gan redzama un ar kuras palīdzību mēs varētu novērst jebkādus neveiksmīgus, traģiskus noteikumus, tādus, kā, piemēram, piedzīvojām decembrī, kad Eiropas Savienība eh, zaudēja drošības padomas prezidentūru viens balss eh, pārsvaru. Uh, Un vai jūs redzēsiet, kādus šos trūkumus varētu novērst gan loģistikas, gan citās jomās? Havard kungs, Havard kungs vienu minūtu, paldies! Mans komentārs saistīts ar eh, Britu konservatīvo komentāriem attiecībā uz Barons Aštonas iecelšanu amatā. Uh, tika izteikti šeit visādi apvainojumi, apsūdzības viņai par to, ko viņa darīja uz gadu gadiem iepriekš, pirms viņa vispār vēl sāka darboties šeit. E, es gribētu to visu nolikt. Barnas Aštona, es gribēju šeit e, runāt, es tiku pa troksnes zālē. Aštons kundze, Jautājums par cilvēktiesībām gribētu uzslavēt uz jūsu vēlmu noteikt to par prioritāti. Jūs teicāt, ka jūs arī ievērosiet cilvēktiesību līgumu, bet gribu uzdot jums jautājumu, tad, kad jūs runājat par dažādām cilvēktiesībām vai jūs un to, ka šīs tiesības ir universāls, kā jūs šos pienākumus apvienojat, kā jūs grasties pārliecināties, ka tajā brīdī, kad mūsu līgums un vadlīnijas ir skaidrs, kā tās tiks īsten un īstenošana nav tik skaidra, kā jūs domājat saskaņot šīs abas. Uh, tiesību aizsargā, tie, cilvēktiesību aizsardzības puses. Paldies. Pats Forku kungs vienu minūtu. Priekšsādātājs kundze. Vicepriekšsādātāji. Bodis kungs saka, kāda loma jūsuprāt Eiropas Savienībai būtu jāspēlē un arī Vidusjūras Savienībai būtu jāspēlē meklējumos, risinājumu meklējumos tuvajiem austrumiem? Vai jūs vēlaties vienkārši turpināt eh, sekot ASV vadībai, kas jāsaka līdz šim nav rīkosies diezgan mm, pārāk rezultatīvi? Jo, ja tas ir tā, tad tādā gadījumā būs ļoti grūti eh, gūt kāds panākums. Eiropas Savienībai jānāk klē pašai savu stratēģiju. Kādu stratēģiju esat paredzējuši šai Palestīnas valstī? Un kā domājat to tālāk īstenot? Paldies, tālāk Eštons kundze jums vārds. Trīs minūtes jūs varat atbildēt šiem jautājumiem. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Sela Frankas kungs. Viena vīzija. Tas, protams, ir ļoti būtiski. Es nedomāju, ka šeit runa par visu šahu figūriņu noslaucīšanu no galda. Manu divu priekšteču darbus bija patiešām izcils. Viņa paveica ļoti daudz. Viņa izveidoja ļoti labu reputāciju gan sev, gan arī visai Eiropas Savienībai pasaulē. Un eh, tāpēc es esmu viņiem ļoti pateicīga. Es darbojos jau uz ļoti labiem pamatiem. Bet eh, viņi bija šie pirmie divi cilvēki, un es saprotu, ka man ir jāapvieno viņu eh, pieredze, viņu darbs vienā dienestā. Uh, E, es esmu viens cilvēks, bet es sadarbošos ar ļoti daudziem cilvēkiem. Es gribu varētu to aprakstīt e, šādā veidā lai jebkurš runātu, viņiem visiem ir jānāk vienā balsī. Vai nu tas būtu viens no 27 komisāriem, vai nu padomjas priekšādātājs, vai es, vai kāds no parlamenta. Visiem ir jārunā vienā balsī un uh, ir jārunā balstoties uz strateģisko perspektīvu. Es domāju, ka tas ir mūsu lielākais mērķis. Ja runa par budžetu, esmu realiste. Es saprotu, kas dalību valstīm pašlaik ir, un mums ir jādomā. Uh, par to, ka mēs nākotnē varēsim darboties ar tikai ar esošiem resursiem. Bet es domāju, ka jūs saprotat, eh, ko es ar to domāju. Havita kungs, cilvēktiesības patiešām ir universālas. Es eh, gribētu teikt, ka šo tiesību sasniegšanai ir vajadzīgi dažādi līdzekļi, jo galu galā tautas atšķiras un pieredze atšķiras. Mums ir jādomā arī par vēsturi. Uh, Mūsu delegācijas, mūsu misijas darbojas konkrētajās valstīs, un tām ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma tā, lai uh, viņi varētu paust mūsu viedokli, mūsu stratēģiju. Es ceru, ka mēs varēsim sadarboties, lai uh, aprakstītu šo darbu, un tas būs viens no svarīgākajiem dienesta pienākumiem. Mums, bet mums vajadzētu izmantot to, ko dalība valstis jau ir paveikušas. Uh, Ja runa par vidusjūras reģionu, šis, šī iestāde ir ļoti būtiska, bet e, tai, protams, ir klājies smagi, ņemot vērā Arābu valstu blokādi. E, Tiec, kas daudz nav paveikts pa šiem gadiem. Arī kvartetam ir ļoti liela nozīme. Pavisam nesen tika iesniegts priekšlikums, ka vajadzētu tikties kvarteta pārstāvjiem. E, to ierosināja Krievija, un, un e, ir paredzēta tikšanās jau februārī. Uh, Es eh, dzirdēju, ko jūs teicāt, ka ir vajadzīga eh, šo attiecību stiprināšana, mums ir vajadzīga arī labāka loma šajā sakarā. Ja runa par vīdusjūras reģionu, te ir veselas 40 valstis, visam šim reģionam ir ļoti liela loma. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot visu to, kas mums jau ir. Es domāju, ka padomes secinājumi ir ļoti labs sākuma punkts. Te ir labi pateikts tas, ko mēs vēlamies panākt. De Kaisers kundzei vārds eh, viena minūte. Paldies. Aštons kundze, savā uzrunā jūs teicāt, ka jūs vēlaties veidot politiku, kas būtu balstīta uz rezultātiem. Decembrī jūs ļoti drosmīgi mums atgādinājāt par padomu secinājumiem par Austrum Jeruzālemi. Uh, Jūs teicāt, ka mums ir jāiet no vārdiem uz rīcību, mums ir jāīsteno e, secinājumi. Es jums vēlētos atgādināt Bodis kunga teikto, ko mēs darīsim, kā mēs virzīsim uz priekšu šos secinājumus par Austrumu Jeruzālemi, Gazu un tā tālāk, kā mēs panāksim rezultātus. Jūs teicāt, ka Uh, jūs tiksieties ar Blēru, bet Blērs tika iecelts kā Buša īpašais pārstāvis kvartetā. Jūs kā sieviete un sociāliste eh, tikāt ievēlēt no mūsu puses. Jūs esat ļoti atšķirīga no Blēra. Blērs nav panācis rezultātus, taču mēs vēlētos redzēt rezultātus. Un es gribētu zināt, kā jūs rīkosieties. Sariešam Boļskim viena minūte. Komisārs, uh, eh, kandidāts kundze, enerģijas drošība ir ārlietu politikas jautājums saskaņā Eiropas parlamenta viedokli. Kā jūs <clears throat> pārliecināsiet eh, vai piespiedīsiet Krieviju neizmantot enerģijas piegādi kā ārlietu politikas līdzekli pret dalību valstīm? Un kā jūs esat eh, iecerējusi pasargāt mūsu austrumu partnerus eh, no šī uh, politiskā spiediena, ko var izdarīt ar enerģijas piegādēm? Nikolai kungam vienu minūti. Nikolais Kunze. Paldies, priekšādātāji. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Es ceru, ka mums būs arī konkrēta atbilde. Mans jautājums ir saistīts ar Afganistānu. Man iedvesmoja jūsu rakstiskā atbilde. Kāda, kāds ir nākamais posms jūsu vīzijā attiecībā uz Afganistānu? Vārds eh, Aštons kundzei trīs minūtes atbildēja. Paldies par jautājumiem. De Kaisers kundze, jums ir patiešām taisnība. Mums ir vajadzīgi rezultāti. Es uh, jūtu uh, šo frustrāciju par to, ka nekas nav panākts, un situācija vēl ar vienu ir ļoti sarežģīta tuvajos austrumos. Padomu secinājumi ir ļoti būtiski, jo šeit mēs uh, kopā skaidri paudām savu viedokli. Nākamie soļi, ko es vēlētos veikt, ir skaidri noteikt eh, to, kas ir efektīvs mūsu darbā šajā reģionā. Mums ir jāpadomā, kur mēs varētu paveikt vēl vairāk, bet, protams, mums vajadzētu pārdomāt arī eh, politiku un rīcību, kas no tā izriet. Es eh, nevēlos neko pārmest Blēra kungam, bet tā kā Blēra kungs vienkārši rītdien būs šeit, es ar viņu tikšos. Es tikšos arī ar Mičelu un esmu tikusies arī ar Kotu, kas ir īpašais pārstāvs, un tikšos ar viņu vēlreiz. Es eh, esmu uzsākusi sarunas arī ar eh, Klintons kundzi, noteikti, ka tikšos ar viņu arī vēlreiz. Bet eh, es domāju, ka mums vajadzētu pirmkārtām noteikt, kur mēs esam visefektīvākie, kur mēs varētu rīkoties efektīvi un kur mums vajadzētu ieguldīt savu enerģiju. Uh, Mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma parlamentā, un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Tātad esmu jau uzsākusi sarunas, esmu sākus runāt par to, ko mēs varētu darīt. Es, protams, apzinos, kādas ir problēmas, bet mums ir vajadzīgi risinājumi. Galu galā mums ir jāpanāk rezultāti, jo mēs ieguldam naudu šajā reģionā, ieguldam naudu Palestīnas eh, pašpārvaldē un tā tālāk. Sārieša Vojska kungs, jūs runājāt par eh, Krievijas ārlietu politiku un enerģiju. Eh, man ir vairāki punkti šajā jautājumā. Pirmām kārtām ar Krieviju mums ir vajadzīgas spēcīgas attiecības. Mums ir vajadzīga skaidra enerģijas stratēģija, kas mums ļautu daudzveidot mūsu e enerģiju. Uh, Pašlaik mēs esam atkarīgi no Krievijas par aptuveni 50% no mums vajadzīgās enerģijas, bet nākotnē tas varētu pieaugt līdz pat 70%. Mums ir jādaudzveido enerģijas avot, mums ir jāizmanto dažāda enerģija, vai tas būtu vēja enerģija vai saules enerģija, dažām dalību valstīm tā varētu būt pat kodola enerģija. Mums ir vajadzīga arī vairāk cauruļvadi, man pat ir līdzi cauruļvadu karte. Uh, Eh, es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai mēs atzītu, ka daži no jautājumiem ir politiski, nevis ekonomiski. Mums būtu jāizdara spiediens, lai Krievija šos jautājumus neuzskatītu par politiskiem. Šeit mēs daudz varētu sadarboties ar Ukrainu. Es noteikti atgriezīšos pie šī jautājuma. Par Afganistānu man vairs nav daudz laika. Nākamie soļi būs ļoti būtiski. Pirmkārt, mums ir jāatgriežas pie konferences jautājuma. Mums ir jāatcerās par primāro veselības aprūpi. E, no 2002. gada ir panākts ļoti daudz, taču uz vietas darāmā vēl ar vienu ir daudz. Mums ir vajadzīgi skaidri konkrēti rezultāti Afganistānas tautai. Mauro kungam viena minūte. Paldies, priekšēdētāji. Barnes Aštoni. Runājot par iespēju, ko pieminēja vairāk runātāji, lai Eiropas Savienība varētu iegūt vietu ANO drošības padomē. Kura no dalībvalstu minētajām iespējām jums šķiet vispiemērotākā? Un galvenokārt, kādu stratēģiju jūs ievērosiet Eiropas Savienības vārdā, lai mēs panāktu šo mērķi? Pijona kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Aštons kundze. Jūs vairākas reizes pieminējāt Vidusjūras Savienību, un Spānijas prezidentūrai tā ir viena no prioritātēm. Taču, kā jūs zināt, jūnijā būs ļoti svarīga tikšanās. Tur tiks noteiktas prioritātes nākamajiem diviem gadiem Vidusjūras Savienības darbā. Šķiet, ka pašlaik šī darbība nedaudz kavējas. Kā jums šķiet, kas notiks nākamo divu gadu laikā? Tāpat, ko jūs domājat par finansējumu? Vidusjūras Savienībai. Šulca kungam viena minūte. Es vēlu jums daudz panākumus jūsu svarīgajā un grūtajā darbā. Neskatoties uz eh, kompetenci apgriešanu mm, kaimiņa attiecību politikā, jūs vēl ar vienu vēlaties uzņemties atbildību attiecībās ar Krieviju. Jūs esat jau skaidri noteikusi, kādi ir lielākie trūkumi Eiropas ārlietu politikā. Tas būtu mans jautājums, vai jūs sekosiet Eiropas parlamenta viedoklim, proti, ka mums ir vajadzīga modernizēta partnerības, strateģiskās partnerības vietā. Un uh, ja neskatās uz eh, enerģijas drošību, kādi tad būtu citi šie smagie punkti? Vai jūs eh, vēlties izveidot arī īpašo nodaļu cilvēktiesībām, jo gal galā tas tika pieprasīts jau Strasbūrā, kad tika piešķirta Saharo balva? Paldies. Tagad vārds Aštons kundzei trīs minūtes atbildē. Mana atbilde uz šo jautājumu ir pavisam skaidra. Es nezinu. Un iemesls, kāpēc Tikai piecas nedēļas es nodarbojos ar šiem jautājumiem, līdz ar to eh, šīs problēmas īsti man vēl nav skaidras. Jūs esat teikt mani noķēruši tādā vietā, kas man nav īsti, eh, ko es īsti nepārzinu. Es saprotu, ka būs ļoti daudz dažādu viedokļu Eiropas Savienībā par šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir būtiski, ka Eiropas Savienība ir izteikusies. Es pati e, uzstāšos runu drošības padomē pavisam drīz. Ja runa par vietu, mums, protams, e, par to ir jādomā, bet jāsaka, es nezinu. Attiecībā uz Vidusjūras Savienību. E, tā ir balstīta uz Barcelonas procesu. Tajā ir ļoti daudz ieinteresētu valstu. Tās lielākais potenciāls ir darbs uz vietas, darbs attiecīgajā reģionā. Šis darbs ir ar resursu, ar resursiem, ar finansējumu. Tie ir daudz dažādi interesanti projekti, izglītības projekti un tā tālāk. Protams, mums ir jāskatās, kāda būs turmākā attīstība. Notiek arī dažādas sarunas par to, kas e, būtu jādara nākotnē. E, šeit ir runa arī par to, vai tas ir e, valstu vadītāju pienākums, vai šeit būtu jāiesaista padomus priekšādētājs. Uh, Šīs sarunas vēl nav notikušas. Es ļoti labprāt nodrošinātu, lai šī savienība darbojas pēc iespējas efektīvāk. E, protams, ka iepriekšējais gads ir bijis ļoti smags, bet mums ir jāvirzās uz priekšu. Šķiet, ka tas viss ietilpst šajā plašākajā kaimiņattiecību politikā. Te ir ļoti daudz dažādu darbības veidu, mums ir austrumu partnerība, mums ir vidusjūras savienība, visi šie darbības veidi ir svarīgi. Mums nedaudz vajadzētu iedvest dzīvību visos šajos e, darbības virzienos. Šulc kungs, jūs runājat par dubultošanos, par pārklāšanos. Šķiet, ka šeit runa ir par e, ciešu sadarbību, nevis par pārklāšanos. Esmu piedalījusies samitos e, ar Krievijas un tikusies ar Medvēģevu ir runa par partnerību nākotnē. Pašlaik mēs pārskatām uh, asociācijas un partnerības nolīgumus. Vēl ir daudz darāmā šajā jomā, bet, protams, ka cilvēktiesības ziņā parlamentā, protams, var just vēlmi darboties šajā virzienā. Bet šeit ir runa par to, kā atrast īsto brīdi, kad uh, pieminēt šādus jautājumus. Protams, ka mm, galīgais mērķis mums visiem ir vienāds, bet ir jautājums par šī mērķa sasniegšanu, par līdzekļiem šī mērķa sasniegšanai. Nē, kolēģi, es lūgtu jūs formulēt precīzāk savus jautājumus, lai uh, Aštāns kundzei būtu vieglāk atbildēt Vanardenkungs. Runājot par militārajām misijām Eiropas, ko vada Eiropas Savienība, es uh, Nezinu, vai jūs kādu no tām esat apmeklējusi. Savā rakstiskajā atbildē jūs sakāt, ka Eiropa pilda savas saistības Afganistānā ar savu militāro spēku, bet es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai nav nekādu spēku Afganistānā. Tā tērē daudz naudas. Vai jūs zināt, cik daudz naudas tiek iztērēts Afganistānā? Uh, un e, kādi soļi tiek spērti, lai kontrolētu, ka šie līdzekļi tiek atbilstīgi izlietoti, un kā ar EUPOL, EUPOL misiju, kas faktiski izgāzās. Ulmen Roitens kundze, nākušais jautājumas. Eštons kundze, ja ir uh, uzskatu konflikts starp Eiropas padomi un komisiju, kam jūs esat lojāla. Un es vienkārši došu divus piemērus. Irāka. Kāds ir jūsu viedoklis par karu, vai tas ir attaisnojams vai nē, jo padomē viedokļi dalās. Un tālāk cilvēktiesību harta, divas valsts to nav um, ratificējušas. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu un kā jūs uh, turpināsiet ar to darboties? Paldies, Pancēri kungs. Paldies, Barnes kundze, iedomāsimies, ka kaimiņa attiecība politika un ārlietu politika būtu neatņemama Eiropas politikas daļa, un tam tā būtu jābūt. Bet es gribētu teikt, ka, piemēram, Eiropas Savienības attiecības ar Magreb valstīm ir ļoti svarīgs solis, izveidojot kopējus dokumentus, piemēram, par attiecībām ar Māroku. Uh, un, protams, ir jāpadziļina asociācijas līgums, bet pašlaik ir paredzēts, ka tiek, tiks organizēts uh, Eiropas Savienības un Mārokas samits. Un kādus mēs varētu soļus spērt, lai uzlabotu šīs attiecības un ņemt tās vērā, veidot attiecības ar pārējām agrivalstīm? Aštons kundzei vārds atbildē, vad Nordenkungs, ko mēs cenšamies Afganistānā panākt? Mēs domājam, ka tas ir ļoti būtiski. Es domāju, ka jautājums par saprašanu, par to, kāpēc mēs tur vispār līdzdarbojamies, tas ir ļoti svarīgi. Un, manuprāt, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība spēlētu uh, lomu šajā procesā. Mēs tur uh, tērējam daudz naudas, uh, man nav precīzi uh, Eh, cipari, bet es domāju visus līdzekļus eh, gan tagad, gan nākotnē. Un eh, svarīgi rezultāti. Un es jau minēju vienu no tiem par um, primāro veselības aprūpu, kas attiec uz Apple. Nu jā, mums nav tik daudz šeit mm, cilvēki, kas darbotos, bet šī operācija tomēr izvēršas un arvien vairāk mums um, izdodas piesaistīt speciālists. Bet jāsaka, ļoti daudzām pašvaldībām Afganistānā nav pat telefona aparāta, tā kā e, mums tiešām ir jādara kaut kas, lai uzlabotu šo situāciju, lai mēs tiešām pievienotu vērtību. Un, protams, ka militārie jautājumi ir saistīti ar ekonomiskiem un politiskiem. Mūsu loma, kā Eiropas Savienībai, nav e, militāra, taču tā notiek, šī militārā klātbūtne tiek realizēta caur dalību valstīm. Uh, Un mums ir galvā jāskatās, lai mēs cīnītos pret eh, terorismu, lai mēs sadarbotos, un tieši to es cenšos darīt. Man Roitens kundze, man pirmā lojalitāte, kam es būšu lojāli. Faktiski man tā nav problēma. Manuprāt, svarīgākais ir ar jūsu palīdzību savest kopā, pietuvināt komisijas un padomas viedokļus, lai veidot šo strateģisko kopējo politiku pareizā veidā. Es eh, esmu bijusi komisāra, es esmu bijusi tieslietu ministre, un es zinu, kā šīs lietas notiek, un tāpēc man ir šī labā griba, un ir šī labā griba arī ārlietu komisijā, un eh, komitejā, un komisijā, un eh, tiešām cilvēki meklē veidu, kā sadarboties, kā veidot šo kopējo politiku. Bet tad, kad es neformāli ar jums jau runāju par šiem jautājumiem, ir svarīgi lai mēs izdarītu visu, kas mūsu spēkos, lai to sasniegtu. Nu, piemēram, Irākas karš. Situācija ir tāda, kā tā ir. Es biju ministri Lielbritānijā, kad šis karš sākās, un es biju pārliecināta, ka e, šis karš ir attaisnots, e, balstoties to informāciju, kāda man tajā brīdī bija. Tagad jautājums ir par to, kā mēs varam panākt e, to, lai Irāka kļūtu par stabilu un pārtikušu valsti. Uh, Nu, ir svarīgi, kā mēs izvirzam nākotnes mērķus, vai tie ir pietiekoši skaidri, vai mēs atbalstām uh, mieru, cilvēktiesības, stabilitāti, labklājību. Tā tad faktiski tas ir tas svarīgākais, ko mēs cenšamies izdarīt. Honorevole Galer, Kerumi. Tālāk, lūdzu, Galer kungam vārds. Paldies, Aštons kundzei. Inutile, ja bija fatala domanda. E, e, il tempo è scaduto. Priekšsēdētā kungs, es nesaņēmu atbildi uz uh, savu jautājumu. Jā, bet uh, ir beidzies šis uzstāšanās laiks, es neko nevaru darīt. Bet es uzdevu jautājumu, es gribu atbildi, bet varbūt mēs tomēr nevaram to izdarīt, bet mēs varam pārliecināties, ka jums to saņemat rakstiski. Bet, jā, bet Magreb valsts arī gaida atbildi. Gāler kungs, viena minūte. Aštans kundze, jau desmit gadus pastāv Eiropas drošības un ārlietu politika. Mums jau ir drošības stratēģija, kas tika aktualizēta 2008. gadā. Arī uh, ir uzsākta arī civilā un militārā sadarbība. Taču šķiet, ka uh, efektivitāte vēl ar vienu nav pietiekami laba. Līdz ar to pēc Eiropas parlamenta lūguma uh, Eh, ir vajadzīga baltā grāmata Eiropas drošības eh, politikai. Kā jau tika minēts par šo eh, NATO komandu štābu, vai jums nešķiet, ka būtu prātīgi šos, šo civilo un militāro plānošanu nodrošināt ar galveno štābu, lai dalībvalsts varētu pietiekami labi un efektīvi pildīt plānus šajā politikā? Paldies tālāk, Kačinkungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamā kandidāts kundze. 2. decembrī es uzdevu jums jautājumu par to, kā jūs uzlūkojat Bosnijas Hercegovīnas nākotni un Eiropas Savienības darbību vispār šajā reģionā. Jūs daudz toreiz neatbildējāt, bet pēdējo mēnešu laikā situācija ir ievērojami pasliktinājusies un tiek pieprasītas jau preventīvas darbības jo konstitucionālās pārmaiņas eh, nav panāktas un kas attiecas uz Republika Srpska neatkarības referendumu, to varētu uh, sasaukt un organizēt, un tas tādā gadījumā pasliktinātu situāciju reģionā. Kad un ko jūs gatavojaties darīt, risinot uh, krīzes, uh, tātad krīzi Bosnijā, Hercegovinā un Šogad mēs atzīmēsim Srebrenicas eh, genocīdu 15. gada dienu. Angarakis kungs. Priekšsēdētāja cienījamā kandidāts kundze. Vispirms gribu teikt, ka es esmu pret Aštonas kundzes kandidatūru, jo tā ir saistīta ar Lisabonas uh, stratēģiju, bet mēs esam pret to Σημείο 3, νομίζω μας δικαιώνει πλήρως. Un runājot par viņas atbildēm īpaši uz trešo punktu, nu, tās ir neapmierinošas, kādēļ Aštons kundze nav gatavs sniegt informāciju un dokumentus, lai um, mēs būtu tikpat informēti, cik padomu. Šo jautājumu mēs nesaņēmām atbildi, tāpēc e, es gribu jautāt, ko viņi plāno, lai mainītu, piemēram, kopēju Eiropas Savienības kopējo nostāju attiecībā uz Kubu, kas neļāva mums normalizēt attiecības ar šo valsti. Un ar vispār par Latīņu Ameriku Aštēns kundze mums neko nav darījis zinām. Liels paldies, Bernas aštuoņiem trīs minūtes atbildēm. Priekšsādātā sākšu ar Panzerīkunga jautājumu, jo es tiešām neatbildēju viņam, es par to ļoti atvainojos, man vienkārši šeit sajūta mani pieraksta Marakas samits plāna vēl nav, bet jums taisnība ir vajadzīgs uzņemties saistības attiecībā ar Magrebu valstīm. Tātad mums ir jāpardomā par to, ko darīt ar kaimiņattiecību stratēģiju, un tas viss būs integrēts. Es ļoti atvainojos, ka neatbildēju jums iepriekš. Galerkungs. Par civilo un militāro, militāro dienas darbiniekiem. Nezinu īpaši daudz par balto grāmatu šajā jautājumā. Pilnīgi noteikti saņemšu par to vairāk informāciju vēlāk vai rīkoties vieniem pašiem. Nu, es domāju, mums ir skaidri jāsaprot, ka dalību valstīm ir sava atbildība aizsardzības jomā. Tātad es nezinu īsti, uz ko jūs te atsaucaties, kad sakat eh, rīkoties vienam pašam, bet es domāju, ka te jūs jautājumos, kad esam nolēmuši rīkoties kopā, ka tā ir darba no mūsu daļa, tad tas arī tā ir jādara. Kas attiec uz komanda funkcijām līdz šim, ja jūs te atsaucaties Hudsonu un citiem, jāsaka, līdz šim tas notiek ļoti efektīvi izmantojot atsevišķu dalību valstu resursus tā vietā, lai no, iedot, dot papildus resursus komandu punktam, centram kopumā. Es domāju, tas ir ļoti efektīvs eh, resursu izmantojums līdz šim. Bosnijas jautājums. Jums taisnība. Parādījušies problēma jautājumiem, ir bijušas vairākas tikšanās Esam tikušos vairāk kārt ar pārstāvjiem pieši pagājušā nedēļa arī ar citām interesantām pusēm, lai izrunātu šo stratēģiju. Man ir skaidrs, ka tā ir valsts, kam ir dažādas kopienas, kam mierīgi līdzās jāpastāv. Viņi var rīkot cik vien grib referendumus, bet beigu beigās tā ir viena valsts. Valsts, kurai jāpastāv kopā. Kā tas notiek? Tas ir jautājums, par ko jābūt debatēm. Mani interesē, kāda būs oktobra vēlēšana rezultāti, un mums jāpārliecinās, ka mēnešos pirms tām mēs sniedzam savu ieguldinājumu. Šķiet, ka Lords Aštons teica to savā laikā, ka tieši šīs cerības iestāties Eiropas Savienībā bija tā līme, kas turēja valsts kopā. Mums ir jādod šo valstu un jāskaidro, kāpēc viņiem vajadzētu kļūt par daļu no Eiropas, kādas iespējas dotu viņu nākotnē Eiropas Savienībā. Uh, Un domāju, ka mums ir jāsniedz, jāsasniedz tālāk nekā tikai politiskie līderi jārunā ar iedzīvotājiem šajā valstī, un viņiem jāskaidro priekšrocības, ko dos līdzdalība Eiropas Savienībā, jo lielākā daļa šo valstu vēl dzīvot mierā, kopī, kopīgi īstenojot valsts pārvaldi. Vēl neesmu noteikusi datumu apmeklējumu uz šo valsti, bet tas pilnīgi noteikti tā notiks. Uh, un, eh, protams, nodrošināšu visu atbalstu arī pārējiem, kas darbo šajā reģionā. Tālāk, jūs varat vairākus jautājumus, deputāt kungs, jūs devāt četrus jautājumus. Labi, ka jūs nesat pret mani kā pret uh, personu, bet tikai pret Lisabonas līgumu, un tā ir jūsu darīšana, kas attiec uz dokumentiem. Es esmu cilvēks, kas atbalsta, inform atbalsta informācijas brīvību, bet es ļoti labi arī saprotu, ka ir kaut kāda klasificēta dokumenta, kurus reizēm nevar dod, nodot atklātībai. Par Kubu runāt, es esmu ļoti norob, nobežīsies par cilvēktiesību jautājumiem šajā valstī. Mums ir 13 gadu stratēģija, tagad jāstrādā pie jaunas bet es nebūtu negrasos pievērt tas šīm nopietnējām būtiskajām problēmām, kas pastāv ar šo valsti. Aštons kundze. Ja tiek uzdots vairāk kā viens jautājums vienlaicīgi, tad saskaņā ar noteikumiem jūsu tiesības ir atbildēt tikai uz vienu no šiem jautājumiem. Kolēģiem vajadzētu to saprast, kolēģiem jāievēro šie noteikumi, jāievēro lēmums, ko pieņem koordinātori, un ne visi to dara. Tātad tikai viens jautājums, tikai viens jautājums, tālāk Līzakungs vienmot. Paldies! Saka Līsaka kungs, priekšādātāji. Aštons kungs, Eiropas Savienība ir iesaistījusies konfliktos, konfliktu risināšanā visā pasaulē. Bet es domāju, ka mūsu prioritātei vajadzētu iesaistīties konfliktu risināšanā arī Eiropas Savienības ietvaros, te šai teritorijā. Citi cilvēki te pieminēja konfliktus Balkānos, ir neatrisinātais konflikts Gruzijā, kur problēmas ar teritoriālo nedalāmību. Šis princips tiek uh, apstrīdēts šobrīd, ir Kalnu Karabahas jautājums, Piedņestas jautājums, Moldovas republikā, tie visi ir ļoti pietuvināti jautājumi Ko jūs personīgi domājat darīt, lai risinātu šos konfliktus? Protams, šeit visiem konfliktiem ir viens kopējs denominators - Krievija. Krievija ir iesaistīta visos šajos konfliktos. Ko jūs personīgi grasties darīt, lai apturētu Krievijas šo, proksi, šo praksi par, eh, neapmi, par eh, konfliktu veidošanā, izraisīšanā? Nākamā runātāja. Gomešas kundze. Daudz no mums domā, ka, ja netiks Irānas režīms gāsts, mainīs, tad tādā gadījumā no partneriem jābūt pietiekami gudriem un jādisteno sankcijas, mērķiecības sankcijas, kas nenāk par ļaunu Irānas iedzīvotājiem, bet tāpat laikā kaitētu režīnam, režīmam. Tā kā tas ir tiešā veidā saistīts arī ar cilvēktiesību situāciju Irānā, priekš Aštons kundzes grib jums vaicāt, ko jūs domājat par Eiropas Savienības lomu, vai Eiropas Savienība vajadzētu darīt visus iespējamo, lai palīdzētu tiem, kas cīnās par demokrātiju un brīvību Irānā ar mērķi šo režīmu sagraut no iekšpuses, jo tiek uz, uzlikta cenzūra informācijai, plašsaziņas līdzakļiem un ko Eiropas komisija domā darīt, lai finansētu jauno televīzijas kanālu šajā valstī, kas būtu brīvs. Paldies! Nākamais runātājs Kamasākas kungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Šeit ir vairāki svarīgi punkti, kas ir saistīti ar Lisabonas līgumu un kopējā ārlietu un drošības politiku. Un šeit ir galvenokārt divi punkti. Ricominci, ricominci dall'inizio. Sāciet visu no sākuma. Jā, vicepriekšsēdētājs kundze. Ir divi ļoti svarīgi m, mm, punkti Lisabonas līguma attiecībā uz kopēju ārlietu un drošības politiku. Uh, Tie ir, eh, tas ir di, di, tie divi panti, tātad eh, savstarpējā palīdzība un solidaritātes eh, klauzula. Šī savstarpējās palīdzības klauzula 47. 42.7 pāns. Tad, ja kādā no valstīm, ja kādai no valstīm uzbruk, tad šai valstī pārējām valstīm ir jāpalīdz. Kā jūs saprotat šo klauzulu? Un kā jūs to redzat praksē? Vai jūs uzskatāt, ka šī sastarpējās palīdzības klauzula ietekmē uh, Eiropas Savienības dalību valstu izturēšanos? Un tad kādā veidā tas izskatās? Vai mums ir vajadzīga skaidra politika šajos jautājumos? Ja pret kādu no dalību valstīm tiek pazudināts karš, uh, tad uh, kā rīkosies pārējās dalību valstis? Vārds tagad vicepriekšādātais kundzei trīs minūtes atbildēji. Paldies! Līsekungs, konteksts, kurā jūs aprakstāt jautājumus Moldovā, Piedņestru, tātad Galnu Karabaku un tā tālāk, ir parāda tieši to, ko es teicu ievadvādos, ka par šo kaimiņattiecību stratēģiju ir vajadzīgs tam pievērst uzmanību. Visā šajās teritorijās ir jau redzam vienāds iezīmes. Moldovā esam sākuši darbu, tur ir augstākais atbalsta 16 eiro uz iedzīvotāju šķiet ir atbalsts, ko uh, dodam šai valstī, cenšamies veidot atbalstu šais pilsētās. Domāju, tas būs svarīgs elements Galnu Karabahā. Uh, interesanti savukārt skatīties uz to, ko Turcija dara, kā ir šī sadarbības ar Parmeniju, Turcija, kā attīstās šo valstu attiecības. Uh, arī viņu, eh, ņemt vērā arī viņu bažas par, elekt, par enerģijas jautājumiem. Svarīgi skatīties, kāda ir šie iemesli, šie cēloņi konfliktiem. Nu, Krievija, protams, ir kopīgais temats daudzos variantos lielākoties vai nu tāpēc, ka tās ir valstis, kas ir atdalījušās no padomju savienības savā laikā. Uh, bieži vien Krievija ļoti pozitīvā veidā iesaistīsies konfliktu risināšanā. Un tad, kad dodos uz Maskavu, tad tieši šo es mēģinu arī veidot, veidot šo proaktīvo, pozitīvo sadarbību, lai atrisinātu problēmas šajos konfliktos un nevis, lai radītu papildus problēmas. Komešs kundze, par sankcijām runājot Irānai, nu, ko darīsim tālāk, kā jau teicu iepriekšējos komentāros, vēlos visā veidā atbalstīt cilvēktiesību, cilvēktiesības Irānā ir vajadzīgas diskusijas par to, kāda ir mūsu uzskata par to, kur Irāna dodas, kur tā ir nonākusi. Tas jādara gan drošības padomus ietvaros, gan arī Eiropas Savienības ietvaros. Zināmā mērā jau ir pausts fakts, ka, ir, protams, pirmā izvēle ir dialogs, bet, ja principi netiek iemēroti, tad tālāk rīcība. Jo, ja noteikumi netiek ievēroti, tad mums ir attiecīgi jārīkojas. Par solidaritātes klauzulu Nu, šeit ir 42 mums septiņu direktīvu manā priekšā, un te teica, ka lūk, tā ir nepieciešams palīdzēt eh, dalībvalstīm saskaņā ar 51. pantu ANO hartā. Man vēl nav viedokļa par to, kā šo klauzulu interpretēsim tas jādara padomē, būs saruna arī ar ārlietu ministru padomi. Tagad, kad līgums ir izveidots, tas ir jāizpēta, jāizskata, jāskatās, kādas ir praktiskās sekas šī līguma pieņemšanai, kā šie elementi translēsies praksē. Noteikumi šobrīd, protams, ir ļoti vispārīgi, nozīmē dot atbalstu. Un nu, tad kā tad izpaudīsies šis atbalsts? Un tas būs atkarīgs no tā, ko padomu domās par to, kā iekļaut šo enerģētikas jautājumu šai kontekstā. Uh, Paldies! Tālāk dosim vārdu pārstāvjiem no tām komitejām, kas, eh, kas arī līdzdarbojas. Vispirms Žalī kundze no attīstības komitejas. Paldies, priekšsādātāji! Aštons kundze, attīstības komitejas vārdā gribēju jums uzdot šādu jautājumu kas būs atbildīgais komisārs par sadarbības plānošanu, attīstības plānošanu, eh, sadarbības un attīstības instrumentu plānošanu Eiropas attīstības fonda ietvaros un kādu lomu spēlēs ES. Un vēl gribu arī, lai jūs dodat konkrētus piemērus par to, ko darīsiet attiecībā ar 208. panta, Lisabons līguma 208. panta īstenošanu, kur prasīts, lai Eiropas Savienība ņemtu vērā attīstības prioritātes e, īstenošanas programmās, kam varētu būt ietekme uz attīstības valstīm? Vai jūs paredzējis izveidot darba vienību IIS ietveros, kas nodarbotos ar šādu noteikumu atbilstības izvērtēšanu? Un kāds ir jūsu viedoklis par brīvās vienotības nolīgumu ar Kolumbiju? Tālāk, kas zīnīkums. Nē, es ļoti atvainojos, nē, nē, nē, tagad divas minūtes aštuons kundzei, lai sniegt atbildu uz šo jautājumu. Paldies! Noteikums šķiet mainās ar katru brīdi. Ta attīstības jautājumi. Nu, pirmkārtām attīstība ir mūsu darba pašā saknē, pašā būtībā tajā rīcībā, ko iznojam ārpus Eiropas Savienību. Trešās valstis ļoti priecājas par to, ka mēs grasamies šo darbu visu koordinēt. Es vēlos, lai mēs to daram tādā veidā, kas respektē un atzīst to kā svarīgu politikas aspektu, atspoguļojot arī padomus nodomu šajomā. jomā Un šeit es runāju ar piebalgu kungu, kas ir attiecīgais komisārs, par to, kā šo darbu efektīvāk īstenot. Es to paredzu tā, ka būs uh, eh, attiecīgais attīstības vienības, jautājuma vienības arī ārējā dienesta ietvaros, un komisārs būs atbildīgs par Eiropas attīstības fonda līdzakļiem. Un tā būs šī struktūra, kas mums kopīgiem spēkiem jāizveido, lai veidot kopējo ārējo politiku. Attīstība ir ļoti svarīga, svarīga saglamāt, protams, arī attīstības komiteju, Eiropas attīstības fondu, bet šī struktūra kopumā jāizveido tāda, kas radītu jēgu, kas būtu jēgpilna. Jā, pieiet šim jautājumam pavisam praktiskā veidā. Es ceru, ka mums izdosies e, to īstenot un varēsim likt to parlamentam priekšā pēc iespējas ātrāk. Ceru, ka varēsim kopīgiem spēkiem pie šī jautājuma arī strādāt. Par Kolumbiju un nolīgumu ar to pašai situācija ir tāda, cik tā saprotu, Mm, tad gan man tiem sācīs, ka es esmu savus tirniecības komisārs pilnvars jau nolikusi. Tomēr var teikt, ka diskusijas ir nonākuši līdz zināmam punktam un esam pieņēmuši vēlumu apturēt uh, virzību, jo jaunā komisija šobrīd ķersies pie darba, parlaments vēlēsies pārbaudīt šo jautājumu, no, do, nākt klajā ar savu viedokli, un, jaun, un nākamajai komisijai tad būs jānāk klajā ar priekšlikumu parlamentu priekšā. Mums likās tā ir atbilstīgs veids, kā rīkoties tagad šajā pārejas posmā. Uh, jo šī no, šī, šim lēmumam varētu būt tālākas būtiskas sekas. Paldies! Tālāk Kasīnī kungs. Viņš ir konstitucionālu lietu komitejas priekšādātājs vienu minūtu. Paldies priekšādātāji! Barnas Aštona, vienkārši jautājums. Lai gan laika gaitā mana komiteja varbūt dziļāk skatīs uh, to, kādas ir jūsu komisijas uh, kā komisārs funkcijas un kā jūs to saminosiet ar eh, mandātu padomus ietvaros, bet tad jāsaka savās rakstiskajās atbildēs uz mūsu jautājumiem, jūs rakstījāt, ka jūs galvenā prioritāte ir, lai Eiropas ekonomiskā telpa būtu saskaņota. Un tādā gadījumā, protams, tas varētu, nu, nu vai es pasauli varētu mums apskaust par šādu pozitīvu rīcību, lieliski, bet vai jums ir tāds pats viedoklis kā mums, un vai esat gatava ierosināt uh, izveidot Eiropas, to, ka Eiropas diplomātiskā skola izmanto priekšrocības, ko dod šāda ekonomiskā telpa, tā, tā lai cilvēki, kas beidz šo Eiropas diplomātsko skolu, varētu pārzināt ne tikai Eiropu, bet labi pārzināt arī visādas konsulātu un vēstniecību funkcijas un procedūras, kas varētu tālāk darboties arī ārējā dienas tāšanas kundze. Jums divas minūtes vārds atbi laiks atbildēji. Reizēm visvienkāršākie jautājumi ir tie visinteresantākie un sarežģītākie. Mana mandāta noslēgumā mēs varam nonākt situācijā, kur varbūt ir tiek izveidot zināmas apmācības struktūras, kas paredzētas tieši ārējā dienesta vajadzībām. Šobrīd es vēlos panākt divas lietas. Pirmkārtām noskaidrot, kas jau ir pieejams, izpētot, piemēram, komisijas struktūras, kādu apmācību nodrošina delegācijām komisija un kas varētu būt pieejams arī no dalību valstu puses apmācības jomā, tā, lai tiktu izveidots tāds apmācības režīms, kas ļautu apmācīt cilvēkus dotiem kvalifikāciju, kas darbojas gan tiem, gan tiem cilvēkiem, kas darbos komisijā šobrīd, gan arī tie, kas darbosies ārējā dienestā no dalību valstīm, tā lai viņiem būtu tās zināšanas, kas nepieciešams šī darba īstenošanai. Esmu dzirdējis kritiku, esmu lasījis par kritiku par to, vai tiek šobrīd nodrošināta atbilstīga pietiekama līmeņa apmācība. Uh, Es zinu, ka ir atsevišķi kursi brigē funkcionāriem. Varbūt, ka mēs varam te kaut kādu sadarbību īstenot ar šīm apmācības iestādēm, lai nonāktu pie labākiem rezultātiem. Jāsaka gan, ka šobrīd šis dienas būs tāda unikāla struktūra un būs vajadzīga apmācība mūsu diplomātiem tā, lai viņi saprastu, ka tas ir pilnīgi cits dienas, vienalga no kurienes, lai viņi arī nāk, lai viņi zinātu, ar ko tiem būs jādarbojas. Kā nodrošināt šo apmācību, par to vēl tomēr īsti skaidrības nav. Paldies. Tālāk dodu vārdu budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšādājs kundze Brokas, Broka kungs un Neicas kundze, jūs tādie pavisam konkrētas jautājumas par uh, ārējo dienestu. Uh, Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas būtu jāpaveic eh, nākamajā, tuvākajā laikā, ir eh, izveidot šo dienestu, padarīt to darboties spējīgu. Jūs teicāt, ka parlaments noteikti varēs iesaistīties šī dienas darbā. Vai es pareizi to sapratu? Vai jūs patiešām skaidri apsolījāt, ka eh, Eiropas parlaments varēs pildīt savas budžeta tiesības, budžeta kontrolas tiesības un varēs tās pilnībā arī pildīt. Vai jūs tiešām teicāt, ka ārējais dienests būs atsevišķa kategorija budžetā? Un vai izpildes procedūra varēs tikt izpildīta simtprocentīgi, tātad uh, revīzijas palāta arī tiks iesaistīta un arī uh, uz Olafu tas attieksies. Tas noteikti, nozīmē, vai patiešām Eiropas parlamentam būs pilnīga uh, eh, kontrola par budžetu un finansēm. Aštuns kundzei divas minūtes atbildēja. Es ceru, es izteikšos pavisam īsi. E, šķiet, ka es e, sniedzot atbildi Broka kungam, jau atbildēju arī uz šo jautājumu. Kā jau es skaidroju agrāk, ir, ir divas pieejas, kā mēs varam skatīties uz šo jautājumu. Tātad daļa saka, ka uh, tas ir komisijas ziņā, un ir uh, otrs viedoklis, kas saka, ka uh, tas ir kopējs pienākums. Šķiet, ka līgumos ir noteikts tas, ka uh, E, mūsu dienests tiks pakļauts pilnīgai pārbaudēji, neskatoties uz to, kura iestāde uzraudzīs. Ja mēs paskatāmies uz budžetu, tad par budžetu galu galā kopumā ir atbildīgs Eiropas parlaments. Un man ir jānes atbildība par budžeta izpildes apstiprināšanu. Es ļoti labprāt piedalīšos diskusijās par savu lomu šajā budžeta izpildes apstiprināšanā. Es saprotu, ka Eh, vecākās amatpersonas uzņemas atbildību par dažādām prioritātēm, bet, protams, jūs noteikti gribēsiet arī ar mani diskutēt par dažādiem jautājumiem. Esmu ļoti atvērta, es labprāt arī to darīšu. Es domāju, ka mums ir vajadzīga laba struktūra tā, lai mēs saprastu, eh, ka nauda patiešām tik labi uzraudzīta, naudas izlietojums tiek uzraudzīts. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs elastīgums budžetā. Mēs nevēlamies izvairīties no kontrolas, bet mums vajadzētu uh, atzīt to, ka situācija mainās, un mums ir jāmaina prioritātes. Ja mēs atceramies, kas notika ar Jēmenu pēdējo nedēļu laikā, es eh, drīz piedalīšos sanāksmē, kur mēs spriedīsim par Jēmenu. Tas būs diena pirms Afganistānas konferences Londonā. Tas ir piemērs, kā var mainīties mūsu prioritātes, cik ātri tas var notikt. Bet es ceru, ka es atbildēju pietiekami skaidri un es ceru, ka jūs esat apmierināts ar šo atbildi. Eh, Starptautiskās tirniecības komitejas vārdā izteiksies Moreira kungs. Moreiras kungs. Eh, Muskardīni kundze ir vicepriekšēdētājs kundze, un eh, viņai vajadzēja pārstāvēt manu komiteju šeit, bet tā nevarēja, bet viņa nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, jo viņai radās problēmas ar lidojumu. Tieši tāpēc es nolasīšu Muskardīni kundzes sagatavotā jautājumu. Aštans kundze. Jūs iepriekš darbojāties kā tirsniecības komisāri, un jūs, protams, apzināties, ka tirsniecība ir ļoti svarīga ārējās politikas daļa Eiropas Savienībā. Kā jūs esat iecerējusi īstenot eh, savu jauno lomu Un kā jūs sadarbosieties ar jauno starptautiskās irniecības komisāru? Nākamais. Viens no svarīgākajiem ārējā dienesta darbiem ir reformēt pašreizējās delegācijas Eiropas Savienības delegācijās trešajās valstīs. Lielākā daļa no komisijas delegācijām ietver arī tirzniecības departamentus, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības tirzniecības politikas starptautisko aspektu. Kā jūs pārēdzat šo pārstāvniecību darbu ārējā dienesta ietveros? Vai jūs esat apņēmusies novērst to, ka tiktu nelabvēlīgi ietekmētas šīs jomas, kur ir atbildīgas attiecīgo valstu valdības? Uh, Runātājs tiek pārtraukts. Es patiešām atvainojos, saka priekšādātājs, bet man patiešām jūs ir jāpārtrauc, jo mums ir jāievēro atvēlētais uzstāšanās laiks. Barons Aštona, divas minūtes jūs atbildē. Paldies, liels prieks jūs redzēt. Es ar prieku sadarbošos ar Karlu de Guhtu, kurš ir atbildīgais komisārs, kurš būs atbildīgais komisārs šajā jomā. Mēs noteiksim, kā mēs veidosim savu sadarbību. Tirdzniecība ir ļoti svarīgs pienākums, ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu uzstādīt prioritāti šajā jomā. Tad, kad mēs tikāmies ar tirdzniecības komisāru, mēs itin labi sapratām, kā darbojas šīs prioritātes un kā var notikt mūsu sadarbība. Man šķiet, ka mūsu sadarbība ir bijusi pietiekami laba, un es nevēlos to mainīt, ja vien varbūt vienīgi uz labo pusi. Es, protams, nenovērtēju pārāk zemu e, tirniecību un tās e, lomu mūsu strateģiskajās partnerībās visā pasaulē. Bieži vien tas ir tieši zinējspēks, kas mums ļauj sadarboties labākas un mums ļauj sniegt ekonomisko palīdzību. Valstīm, eh, kam ir ļoti spēcīgas attiecības ar mums, piemēram, Moldova, eh, mēs pavisam drīz izskatīsim tirdzniecības eh, līguma iespējamību arī šajā valstī. Bieži vien valsts pie mums vēršas ar lūgumiem veicināt tirdzniecību. Un tieši tāpēc eh, tirdzniecība ir viena no ļoti svarīgām šo attiecību sastāvdaļām. Es uzskatu, ka šai jomai ir ļoti cieša saskārne arī ar citām jomām komisijā. Tā nav viena nošķirta joma komisijā. Tagad pievērsīsimies komiteju locekļu runām. Aštons kundze, atbildot uz jautājumu par Afganistānu, jūs teicāt, ka uh, ir vajadzīgi konkrēti rezultāti Afganistānas tautai. Es domāju, ka jūs e, šādā veidā, protams, varat e, balstīties arī uz Eiropas parlamenta atbalstu. Uh, Ja runa par mērķu noteikšanu, tad Londonā janvāra beigās būs Afganistāns konference. Es gribētu zināt, kādi konkrēti pasākumi tiks uzsākti no Eiropas Savienības puses, lai organizētu civilās misijas un lai sadarbotos ar nevalstiskajām, nevalstiskajām organizācijām. Kas tiks darīts, lai koordinētu sadarbību ar ANO un citām organizācijām? Kā tiks iesaistītas nevalstiskās organizācijas? neņemot vērā šos militāros uzdevumus, kā mēs varēsim nodrošināt šo organizāciju darbu. Kēlam kungam vārds viena minūte. Lielas paldies! Eštons kundze, decembra uzklausīšanā man radās iespējas, ka a, eh, kopējā Eiropas politika var tikt veidota balstoties uz jau esošajām, a, eh, div, esošajiem divpusējiem nolīgumiem. Vai jūs uzskatāt, ka a, eh, mūsu kopējā enerģijas politika var tikt veidota uz Putina Šrēdera tipa nolīgumiem, kas ir, balstītas, kas ir, kas ir balstīti uz divu valstu nolīgumiem, kur tiek ignorētas citu valstu vēlmes? Uh, Vai jūs nākotnē esiet gatava ieviest solidaritātes, enerģijas solidaritātes pantu savstarpējos nolīgumos? Sarieša Vojska kungs Eiropas parlamentā to pieprasīja jau pirms trīs gadiem. Arlaki Perumi. Arlaki kungam viena minūte. Aštuonas kundze. Es nepiekrītu saviem brītu konservatīviem kolēģiem, kas uh, pieminēja jūsu iepriekšējo darbu pie uh, atbruņošanās. Es uzskatu, ka šis, šī ir, šis ir vis, vislabākais punkts jūsu CV. Mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Pašlaik mums ir radusies vēsturiski iespēja uh, mums ir iespēja pārskatīt. Uh, the, uh, for... Kaimietiecību politiku ANO. Vai jūs uzskatāt, ka ir vajadzīgs aizliegums uh, kodoli, kodolieročiem, balstoties uz Obamas teikto? Signora viceprezidente, ha il tempo di replica di tre minuti. A lei la parola. Vārds Aštans kundzei atbildēja trīs minūtes. Paldies par jautājumiem. Noizarkungs par Afganistānas konferenci. Šķiet, ka tajā piedalīsies 17 valstis un organizācijas. Tiks apskatītas dažādas tēmas. Jau ir notikušas tikšanās ar Amerikas Eiropas amatpersonām, esmu tikusies arī ar Britu ārlietu ministriju. Un noteikti, ka viens no jautājumiem būs par to, kā mēs varētu nodrošināt labāku koordināciju. Pirmkārtām mums ir jāpaskatās, kā mūsu pārstāvniecības un delegācijas varētu darboties vienoti, varētu runāt vienā balsī. Tāpat mums ir jādomā, ko mēs esam jau paveikuši un ko vēl mēs varētu paveikt. Varbūt mums vajadzētu izdarīt arī kādas izmaiņas. Bet jebkurā gadījumā šī konference tiks izmantota uh, eh, tam, lai mēs koordinētu savu darbību ar citiem. Kelam kungs par enerģētikas politiku. Kā jau es teicu, mums ir vajadzīga spēcīga politika attiecībā uz enerģijas drošību. Te ir runa gan par enerģijas daudzveidību, par enerģijas avotiem, par enerģijas veidiem, vai tā būtu vēja vai saules vai kodolenerģija. Tāpat arī ir runa par to, ko darīt ar importēto enerģiju Eiropas Savienībā. Šeit ir daudz dažādu variantu, un Buko, Nord Stream, South Stream un citi caurvadi. Eiropas Savienībai tas ir ļoti būtiski. Uh, bieži vien mums ir jāatcerās tās, ka cauruļvados enerģiju var pārvadāt abos virzienos. Mums ir vajadzīga enerģijas drošība un noteikti, ka mēs sadarbosimies ar enerģijas komisāru, lai to panāktu. Attiecībā uz neizplatīšanas līgumu. Tad, kad jūs pieminējāt uh, manu pagātnī, tad ir jāsaka, ka konkrētā laika posmā nostāja pret kodolieročiem mēdz atšķirties. Šķiet, ka pašlaik tas, ko minēja Obamas kungs, protams, ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka atsevišķām dalībvalstīm Eiropas Savienībā ir pavisam noteikts viedoklis šajā jautājumā. Man apņemšanās, tāpat kā ikvienām šajā parlamentā, ir notrošināt, lai mēs risinātu problēmas, ja mēs apzināmies, ka nākotnē pastāv kādi draudi. Ja mēs paskatāmies, kas notiek dažādos pasaules reģionos, tad eh, kodola enerģija bieži vien var pārvērsties kodola ieročos. Mums ir jāatcerās arī par kodola enerģijas drošību. Mums ir jāatcerās par potenciālu terorismu. Mums eh, noteikti ir jādomā par kodola ieroču uh, skaita samazināšanu. Jebkurā gadījumā man interesē šie jautājumi, un es darbošos šajā jomā, un es ceru, ka visi man piekritīs. Būt Butikoferi kungam viena minūte. Kandidātas kundzei, kopš jūsu nominēšanas jūs uh, bieži vien runājāt par eh, transatlantisko partnerību. Jā, arī šodien jūs to pieminējāt. Bet vai bez šīs lirikas un vārdiem ir arī kādi projekti, prioritātes un institucionāli instrumenti? Rudenī tika publicēts kāds pētījums, ko uh, publicēja amerikāņu iestāde. Uh, Pasaule ir izveidojusi transatlantisko sadarbību, bet tā arvien, darbojas arvien sliktāk. Amerikai un Eiropas Savienībai vajadzētu pārveidot savas attiecības, tā, šīm attiecībām vajadzētu kļūt strateģiskākam. Šeit beidzas šis citāts. Bieži mums, vien mums atšķiras viedokļi ar ASV. Es gribētu teikt, ka cilvēktiesību jomā, globālajā pārvaldībā vai enerģijas nodrošināšana un klimata politika uh, kādi projekti, kādas prioritātes un kādi institucionālie mērķi jums ir, lai mēs varētu pārveidot šīs transatlantiskās attiecības. Šimanska kungam viena minūte. Eh, Paldies. Eh, jūs minējāt eh, konkrēto Eiropas Savienības lomu risinot cilvēktiesību jautājumus. Un viena no pamatiesībām ir e, reliģiskā brīvība, ticības brīvība, un tai uzbrūk arvien biežāk. Mums ir bijuši daudz nelēmas gadījumu, un parasti uh, visas šie notikumi ir ārkārtīgi asiņaini, un arvien biežāk un biežāk pasaulē dažādās valstīs uzbrūk kristiešiem. Pat uh, e, demokrātiskā Indijā tas notiek. Un uh, ir daudz, teiksim, jautājumu, kas ir saistīti ar cīnītājiem par demokrātiju un viņu cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, Ķīnā un tā tālāk. Kā jūs gatavoties mainīt situāciju? Eiropas uh, Savienība par uh, reliģisko vajāšanu pasaulē vispār klusē. Kovačev kungs. Paldies, Aštons kundze, jūs eh, tiešām man sarūktinājāt, kad sacījāt, ka nevajag uzklausīt eh, augsta līmeņa eh, diplomātisko posteņu kandidātus, kas strādās ārējā dienestā. Ja, lai tā, es gribētu tomēr, lai jūs to paskaidrotu, jo galu galā ir jābūt šai te caurskatāmībai, atklātībai un atskaitīšanās pienākumam. Un Vai jūs esat eh, gatava piekrist šādām uzklausīšanām? Eh, piemēram, eh, dažādās sadarbības komitejās Eiropas parlamentā, dažādās delegācijās sadarbībām citām valstīm, piemēram, Japānā, ASV un tā tālāk. Paldies. Signora viceprezidente, a lei la... Paldies, jums Aštans kundze vārds atbildēja. Jā, vēlreiz pateicos par jautājumiem, kas attiec, par ASV, attiec uz ASV politiku. Nu, te es gribētu varbūt apstāties, bet jūs tomēr pacēlāt jautājumu mm, par to, ka mums ir iespēja mm, pārskatīt savas attiecības ar ASV. Mums ir daži instrumenti, transatlantiskā ekonomikas padoma, enerģētikas padoma tā tālāk. No komisijas viedokļa mēs regulāri tātad tiekamies, un mēs, mums ir arī samita ar ASV, un nākamais ir maijā. Bet es domāju, ka mēs te varētu darīt daudz vairāk. Pašreiz es vēl īsti nezinu, kādi instrumenti man šobrīd ir manā rīcībā, bet man ir skaidrs, ka man ir jāstiprina jau esošās attiecības ar uh, attiecīgajiem pārstāvjiem, ASV pārstāvjiem, kas strādā manā līmenī. Uh, un attiecīgi arī ar citiem kolēģiem ASV. Un varbūt piemērs no manas darbības starptautiskajā tirzniecībā. Piemēram, veicinot tirzniecību Āfrikā. Mums tā tad ir mērķi atbalstīt attīstību Āfrikas valstīs. Un mēs tur ieviesām dažus instrumentus, un es domāju, ka mēs tos ļoti labi varētu izmantot. Tālāk ticības brīvība, runājot par cilvēktiesību konvenciju. Manā valstī, protams, ir ļoti skaidri tas noteikts visos konstitucionālajos aktos un pamatlikumā, tā kā man ir pilnīgi skaidrs, skaidra nostāja. Bet, protams, attiecībās ar citām valstīm, slēdzot dažādas līgumas, mums šie jautājumi ir jāņem vērā. Tālāk par īpašiem pārstāvjiem. Uh, Man, protams, ir žēl jūs sarūktināt, bet eh, es vēlētos nodemonstrēt, ka es spēšu izvēlēties atbilstošos cilvēkus un es atskaitīšos eh, parlamentam. Eh, ne jau man ir kas pretī, ka viņi nākt uz parlamentu, mēs vienkārši domā, es domāju, ka nav liederīgi pakļaut viņus procesam. Tas nav paredzēts līgumā, jo mēs jau varam atrast kādu metodi, kā mēs varam runāt ar cilvēkiem. Bet, lūk, šeit lēmumu pieņemšanas akcenti šeit e, netiks pārvietoti. Sīvičkungs. Paldies. E, mans jautājums faktiski ir tāds. Uzklausīšana ir eh, tāda lieta, kur mēs vēlamies uzzināt konkrētas lietas, bet jūs runājat ļoti vispārīgi. Politiskais korektums, protams, ir laba lieta, bet es domāju, ka tas jāizstāja ar skaidrākiem izteikumiem. Vai ir plāns, piemēram, Ukrainai, eh, kas stāsies spēkā pēc prezidenta vēlēšanām nākamajā dienā? Tātad būs e, jauns prezidents iespējams, un, un, un Ukraina varētu bū, būt e, haosa situācijā, un tāda tā šobrīd ir, un daudziem tas, protams, liekas ļoti labi. Un kā tad tas būs, piemēram, ar asociācijas līgumu, vai mēs to pabeigsim vai nē, vai mēs vairāk runāsim par jautājumiem, kas ir svarīgi mums? Milan Monkungs. Eiropas parlaments savā pavasara rezolūcijā paziņoja, ka attiecības ar ASV ir e, faktiski vissvarīgākā strateģiskā partnerība Eiropas Savienībai, un te bija konkrēti priekšlikumi par instrumentiem un mehānismiem, uh, Eh, kurus varētu vai nu uzlabot, vai izveidot pilnīgi no jauna. Eh, šie te paši samiti, tikšanās augstākajā līmenī vienreiz vai divreiz gadā transatlantiskā padome, eh, kas iesaistītu, protams, arī jūs, augsto pārstāvi, iespēja regulāri sadarboties ar valsts sekretāru Klintons kundzi un transatlantiskā ekonomikas padome kas ļautu veicināt ekonomisko sadarbību, un mm, uz to jau jūs atsaucāties iepriekš. Un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šiem parlamenta priekšlikumiem. Tātad šī politiskā padoma divi samit gadā un uh, likumdošanas dialogs. Es uzdošu jautājumus uz kolēģis vārdā. E, jo ar jūsu amatu ir saistīts tik daudz dažādu cerību. Ārlietu politikā mēs e, vēlamies runāt vienā balsī. Vai jūs e, zināt, ka Eiropas Savienībā vēl ir viena dalībvalstis, kas vēl līdz šim nav atzinušas Kosovu? Es domāju, ka jums vajadzētu domāt par to, uh, Jo kā tad mēs varam šeit runāt vienā balsī un būt vienoti, ja mums vēl vien nav vienotības tādā svarīgā jautājumā? Vārds atbildēja Aštons kundzei. Paldies, Sevičkungs! Es te nemaz īpaši necenšos būt ļoti vispārīga uh, vai politkorekta, bet jāsaka, ka uh, Protams, es vēlos runāt ar parlamentu, bet es vēlētos tiešām nodemonstrēt, ka es esmu veltījis laiku izstudēt šos jautājumus. Un šeit, piemēram, labs piemērs ir Ukraina, un jā, to ir šīs te vēlēšanas. Un mēs, protams, nezinām, kas tad būs uzvarētājs šajās vēlēšanās. Un mēs nezinām, un tas padara to vēl interesantāku jo gal galā tā ir uh, demokrātija darbībā, un mums ir jādomā par jautājumiem, e, ko mēs risināsim tūlīt pēc vēlēšanām. Pirmkārt, kāds būs Ukrainas tālākas attiecības ar Krieviju atkarībā no tā, kurš uzvarēs šajās vēlēšanās. Tālāk konkrētāk jautājumi, pie kuriem mēs jau esam strādājuši, tiesu sistēma, uh, tiesiskums, uh, un tā tālāk, lūk, šie procesi jau ir sākšies, bet tur ir ļoti daudz darba vēl jāiegulda, un mēs ļoti daudz sagaidām no Ukrainas pašas. Un tad visi tie jautājumi, kur ir izvirzīti noteikumi, pri, noteikti priekšnoteikumi, kas ir jāizpild, mēs, protams, vēlamies sniegt viņiem palīdzību. Uh, Un es nedomāju, ka mēs ļoti ātri varēsim tur ko izdarīt, bet es domāju, ka mums ir jāpagaida, kamēr vēlēšanas nobeigsies. Un e, tātad beigsies, noslēgsies, nevis sākt uh, izvirzīt kaut kādus uh, prognozes par to, kas tad notiks, un tad rīkoties. Um, es tikos NATO atspratāts ar Klintons kundzi, esmu bijusi uzaicināta uz Vašingtonu, esmu baudījis ar viņu laiku. Uh, Esmu ar Holbru kungu runājusi un tikusies, eh, runājusi ar viņu pa telefonu un eh, esam tikušies arī eh, Londonā un turpināsim tiksies. Un es cenšos stiprināt šo politisko dialogu. Un es zinu, ka ja mēs runājam par transatlantisko ekonomikas padomu, tad šeit mums ir iespējas piestrādāt pie tām, veidot arī šo politisko padomi. Uh, Es ļoti daudz laika pavadu kongresā, tiekoties ar komiteju priekšsēdētājiem vai pašās komitejās, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi atzīt to, cik svarīgs ir kongress ASV politiskajā sistēmā. Uh, Un uh, es redzu, ka Amerika sāk uh, saprast, cik svarīga uh, loma ir Eiropas parlamentam un saprot, ka nākotnē kā likumdevējiem uh, šīm te, organ uh, šīm te mm, organizācijām būs arvien ciešāk jāsadarbojas. Runājot par Kosovas jautājumu, tad uh, dalību valstīm, kuras nav atzinušas Kosovas neatkarību, tām ir savi iemesli, mm, bet man liekas, tas nav tik svarīgāk. Man liekas, vislabākais ir tas, ka Eleks uh, darbojas labi. Uh, padomu sekošiem procesiem, un es, protams, atzīstu, ka nedaudz var izdarīt īsā termiņā, un tomēr ir eh, svarīgi, protams, meklēt risinājumus tik sarežģītā eh, vietā un lietās kā Kosovā. Paldies, eh, priekšsēdētājs kungs. Mušiza Kvadras kundze uzdod jautājumu. Es gribēju sacīt, ka būtu jāpievērš vairāk uzmanības uh, attiecībām ar Latīņu Amerikas valstīm. Mums ir uh, dažādi samiti ar AKK valstīm un ar Latīņu Amerikas valstīm mēs jau sadarbojamies un veidojam šīs attiecības, bet kā jūs palīdzēsiet aktivizēt uh, attiecību attīstīšanu ar uh, Latīņu Amerikas uh, valstīm? Šoplinter kungs, eh, jūs sacījāt, ka esat ieinteresēta iz, eh, tātad rezultātos, eh, ko jūs vēlaties panākt, bet ārlietu politika nepārtraukt saskars ar dilemām. Mēs zinām, ka viens no potenciālajiem strateģiskajiem partneriem uh, Uh, piekop nāves sodus, uh, citi nogalina savus politiskos pretiniekus vai izraida demokrātisku žurnālistus. Tātad, kas tad ir svarīgāk uh, - ekonomiskās vai cilvēktiesību lietas? Jättenmaki kundze. Paronis, Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin Eštons kundze, saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienības mērķis ir veicināt mieru un labklājību cilvēkiem. Jā, Eiropas Savienība patiešām nodrošinās mieru un stabilitāti Eiropā. Taču, diemžēl, eh, vardarbības prevencija un konfliktu prevencija pagaidām vēl nav Eiropas eh, politikas degpunktā. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, stabilizēties kā tādai eh, citas lomas nesējai un spēlēt tādu miera nesējas lomu globālajā kontekstā? Paldies, Aštāns kundzei, laiks trīs minūtes atbildēm. Uh, Eh, paldies. Eh, par Latīņu Ameriku runājot, jā, es domāju, ka mums ir jādomā par to, kādām ir jābūt eh, mūsu attiecībām, kādās veidot tālāk. Es domāju, ka Spānijas prezidentūra ir ļoti interesēta šajos jautājumos, kas ir ļoti pozitīvi. Un um, ir komisāri, kas ar mani jau sadarbojas par to, lai veidotu tādu reģionālu sadarbības modeļus. Uh, ka uh, ir jāveido tāda uh, pieeja, uh, kad mēs varbūt netik daudz koncentrējamies uz atsevišķām valstīm, bet uh, veicinam šo valstu tuvināšanos uh, vienu otrai. Un šeit, jā, strateģiskā, um, protams, attieksme ir jāattīsta, strateģiskā pieeja ir jāattīsta un jāturpina pie tā strādāt. Tā cilvēktiesības. Kas mums šeit būtu jādara? Mums vajadzētu veidot šo strateģisko pieeju, jo cilvēktiesības faktiski nosaka, kas mēs īsti esam. Tie ir tādi pamatakmeņi, veidojot, ceļot Eiropas Savienību. Un, protams, ka tās ir neatņemama sastāvdaļa, veidojot uh, divpusējās attiecības ar jebkuru valsti. Un mēs to ļoti skaidri vēlamies pateikt. Uh, Eh, protams, arī attīstības jautājums ir svarīgs, lai eh, papriekšu ir svarīgi, lai valsts attīstītos tik tālu, ka tā spēja sadarboties eh, šo jautājumu jomā. Tālāk Jātenmakī kundze. Uz jūsu jautājumu atbildot. Runājot par, mums ir jānodarbojas ar miera veidošanu un miera uzturēšanu, un es domāju, arī ANO šeit spēlē ļoti svarīgu lomu, un mums ir jākoncentrējas uz to, ko mēs varētu darīt, lai nodrošinātu to, ka mēs veicinam un atzīstam mūsu lomu uh, konfliktu prevencijā. Varbūt viens uh, jautājums. Um, Es to ļoti labi apzinos. Nu, tā ir tāda post-Kopenhāgenes domāšana. Runājot par stabilitāti, man ir pilnīgi skaidrs, ka ir ļoti daudzas valstis, kurām būs eh, problēmas, ko izraisa klimata pārmaiņas. Vai nu tieši, vai netieši. Un tas var radīt potenciālu haosu virknē valstu. Un tādēļ mums ir jādomā tad, kad mēs domājam par savu globālo lomu, kā mēs atbalstām uh, stabilitātes nodrošināšanu, lai, izējot jau no šīs stabilizētās situācijas, varētu risināt klimata pārmaiņu jautājumus tālāk. Miera veidošana, um, būtībā miera celtniecība, tas ir, tā ir palīdzība valstīm. Uh, veikt šo konfliktu prevencijas darbu, palīdzot šīm valstīm politiski un ekonomiski, un, ja nepieciešams, pat militāri. Uh, lai viņi šīs problēmas varētu atrisināt. Nu, es domāju, ka tieši tā būtu mana loma. Honorevole Zāla per un minūto. Zāles kungs uz vienu minūti. Paldies, saka Zāles kungs. Arī mans jautājums ir par cilvēktiesībām. Eiropas parlaments piešķīra Saharovu balvu Krievijas organizācijai memoriāls. Pamata konstitucionālās tiesības jau atkal tiek pārkāptas, jo viens no šīs organizācijas pārstāvjiem ir ticis arestēts. Pēdējā aštona, kā jūs esat paredzējis risināt šo ilgstošo, ieilgušo spriedzi? Uh, kas pastāv starp Eiropas Savienības pārstāvētām un aizstāvētām vērtībām un tās interesēm, piemēram, aizsardzības jomā, enerģētikas jomā, drošības jomā, arī Irānā. Kā jūs grasaties samierināt, saskaņot šīs pretrunas, kas pastāv, jo mēs nevēlamies, lai Krievija, protams, aiz, aizplūst, aizdriftētu prom no Eiropas Savienības, drīzāk vēlamies, lai tā mūs pietuvinātos vērtības kalā. Paldies! Nākamais runātājs. Šīma kungs. Mans jautājums saistīts ar partneriem austrumos, ar Krieviju un Baltkrieviju konkrētāk. Pagājušais uzdevums jautājumu, un jūs atbildējāt, ka atbildēsiet man vēlāk. Un mans jautājums līdz ar to ir tas pats par Baltkrieviju. Cilvēktiesības šai valstī netiek respektētas. kā panākt pārmaiņas šai valstī. Vai tās būs ekonomiskas attiecības, jeb cilvēktiesības, kas spēlēs galveno lomu mūsu attiecībās ar austrumu kaimiņiem? Un tas pats jautājums attiecas arī uz Kubu. Vai jūs vēlaties sekot tai takai, ko ierosinās Spānijas prezidentūra, ja jūs esat, redz, redzat kādu citu veidu, kā Eiropas Savienības attiecības ar Kubu sakārtot? Svensson, vien, Svensson kungs, vienu minūti. Paldies! Eritreja ir izstrādājusi jaunas noteikumus saviem policijas spēkiem. Un Eiropas Savienība piešķir atbalstu, at palīdzību Eritrejai kā nabadzīgai valstī, bet mēs te runājam par miljoniem eiro, kas tiek piešķirt Eritrejai katru gadu. Un, Ledija Aštona, kā jūs domājat izmantot šo sviru, šo līdzekļu kanālu, lai pieprasītu, ka Eritreja respektē cilvēktiesības? Šai valstī ļoti daudz žurnālisti joprojām ir cietumā, un mēs nezinām, kas notiks ar šiem cilvēkiem. Jo liktenis ir neskaidrs. Daudz saka, lūk, Eritrē taču ir tik maza valsts, bet Ledija Aštona, vai jūs varat mums pastāstīt, kādi ir jūsu plāni attiecībā uz šo valsti? Un vai plānojat izmantot šo attīstības instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz Eritreju? Un pārliecinātos, ka viņi pārtrauc izmantot šīs briesmīgās uh, pakļaušanas metodas. Paldies, un tagad Aštāns kundzei vārds trīs minūtes atbildēt uz jautājumiem. Zāles kungs. Es nezināju, ka tur tika kāds arestēts. Nevienīgais, ko es varu šeit teikt, ir eh, tāds, nu, nevis ko es darītu, bet ko mēs darītu, jo es ļoti labi apzinos, ka piešķirot atbalstu organizācijām, konkrētām organizācijām, Eiropas Savienība uzņems eh, būtisku atbalstu bet tādu pašu atbalstu uzņems arī padomu un ārlietu ministru padome. Tie ir jautājumi, kas mums jārisina kopīgiem spēkiem. Kas, kā panākt pārmaiņas, kādas stratēģijas iznot nākotnē, jāizmanto pagātnes veiksmes, situā, veiksmīgās situācijas, bet arī jārunā par tālāko. Man nav risinājumu šai problēmai šobrīd, bet man ir skaidra izpratne par to, ka mums ir nepieciešams rast kādas sviras, rast veidu, kā panākt pārmaiņas šajās valstīs. Nākamais, jā, es neatbildēju jums pagājušajais par Baltkrieviju skaidri, jā, jūs labāk par mani zināt, ka sastopamies šobrīd ar situāciju, kur paredzēts vēlēšanas šogad. Gan šogad, gan nākamgad, koš pagājušās mūsu sarunas reizes, eh, esmu guvis daudz informācijas, esmu in esmu lasījusi par strateģiskajām interesēm, kas Krievijai ir attiecībā uz šo valsti, attiecībā uz muitas savienību, un līdz ar to viņas iespēja ietekmēt šo valsti. Zinu, ka mēs esam uzsākuši cilvēktiesību dialogu ar Baltkrieviju Prāgā šī gada jūnijā, un tas bija viens no liels, tā bija viena no lieliskajām iespējām runāt par šo jautājumu. Nu, nevar tagad uzreiz pateikt, kas mums tālāk jādara, bet zinu, ka tas ir ļoti labi, ka šis dialogs ir sācies un tas tālāk arī jāizmanto. Turklāt mums jāapzinās, ka mums ir arī šis iespēja, iespēja atjaunot vīzu aizliegumu. Padomē par to jābūt diskusijām, jāredz, uz kurieni vēlamies virzīties saistībā ar šo vīzu aizliegumu un ko vēl citu varam darīt lietas labā. Tas, protams, būs atkarīgs arī no tā, kas notiks tajā brīdī, kad uh, Krievija uzsāk šo muitas savienību ar Baltkrieviju. Nu, tagad jāsaka, es esmu sākus likt kopā šo kopējo mozaīku, un tāpēc man radies priekšstats par visiem šiem jautājumiem. Jūs uzdevāt arī jautājumu par Kubu. Tas tika pieminēts jau iepriekš. Jā, ir vajadzīga skaidra politika, ir jābūt vienprātībai padomē, lai šādu politiku īstenot, un šī politika tiek īstenot jau 13 gadus. Es zinu, ka atsevišķi dalība valsts ir nobežījušās pēdējā laikā par cilvēktiesību jautājumiem. Šīs bažas atkal parādījušās. Vienīgais jautājums. Uh, kas mums tiešām jāņem vērā šeit, ir jāizvērtē, vai ir kaut kas papildus, ko varam darīt, lai veicinātu pārmaiņas šajā politikā tā, lai rīkotos pēc iespējas efektīvāk. Un te es atkal tāpēc pieminēju, ir šie 13 gadu politika, kas varbūt nav nesus panākums, nu varbūt padomē jāpārdomā, ko vēl papildus darīt, bet tas ir vienprātīgs lēmums, kas nepieciešams, un uh, tur neko citu darīt nevarēs, ja vien visas dalībvalstis nepiekritīs. Es atvainojos, aizmirsu vienu jautājumu, saka Eštons kundze Svensson kungam par Eritreju. Svensson kungs ļoti atvainojos jautājumu, kas saistīta ar policijas spēkiem. Nezinu gan detaļās, nepārzinu detaļā šo jautājumu, bet principā jūs sakāt, vai mēs šo resursu izmantošanu var izmantot kā sviru, lai pārliecinātos, ka tiek respektēts cilvēktiesības, ka tiek risināt cilvēktiesību pārkāpumu jautājumu šajā valstī. Jā, tas ir ļoti svarīgi, un tieši tāpēc ir svarīgi šīs funkcijas, funkcijas saskaņot. Mums ir vēsturiskās pozīcijas, mums ir tausaimniecības situācija, palīdz atbalsts, ko sniedzam šai valstī, militārais aspekts, un jautājums ir par to, kā visus šos aspektus saskaņot, saliedēt vienotībā, vienotā instrumentā. Paldies, tālāk Kukankungs, vienu minūtu. Lielas paldies priekšsēdētāji, labu pēcpusdienu Aštons kundzei. Mans jautājums ir saistīts ar Rietumu Balkānu reģionu. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgs saistībā ar nākotnes paplašināšanos Eiropas Savienībā. Jūs īsto pieminējāt ievadvārdos un pieminējāt to arī atbaldojot manu kolēģi jautājumam Kacinī kungam. Un tāpat laikā gribētu, lai jūs padalāties savā viedoklī par to, kas tad būtu Eiropai vissvarīgākais, visefektīvākais pasākums, eh, ko īstenot, lai šo reģionu iekļaut Eiropas Savienībā tādā veidā, kas nāktu par labu Eiropas Savienības spēkam un vienotībai. Kādu realistisku laika grafiku jūs paredzat šo valstu iestājai un procesa uzsākšanai un nobeigšanai? Un eh, kā jūs esat paredzējis rīkoties, lai šai darbā iesaistītu arī ārējo rīcības dienestu? Tālāk Gvaltierī kungs uz vienu minūti. Paldies, Aštons kundze. Jūs pavisam pamatot pieminējāt Somāliju par, par vienā no prioritātēm, jo tiešām tur ļoti dramatiski notikumi šobrīd notiek, ļoti traģiski konflikti uz robežām, un Eiropas Savienība šajos konfliktos ir iesaistījusies, tā tur ir, nosu, esam nosūtījuši militāro misiju Eiropas Savienība plāno drošības apmācības misiju uz šo valsti, kā arī krastu apsardzes apmācības misiju. Kāda jūs, kas ir jūsu viedoklis par šo Somālijas krīzi, kādu, esat, kādu redzat nākotnes attīstību, kādas saistības Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties šajā jautājumā? Un gribēju arī vaicāt, vai uzraudzība zvejas aktivitātēm nozīmē, ka Atalantas operācija paredzēs to, ka tiks aizsargāti šie zvejnieki, vai jūs varat pārliecināties, ka tas savukārt nozīmē arī to, ka tiek novērst jau kāda veida nelegālā zvejniecība? Paldies, trīs minūtes Aštons kundzei, lai dot atbildu šiem jautājumiem. Divi jautājumi šķiet bija šoreiz. Jā, es nekļūdos, jā, jā, es tikai negribēju kļūdīties. Tātad, Rietumu Balkāni. Domāju, ka vērtējums, pie kā visi esam nonākuši, ir tas, ka reģi, šī reģiona nākotne ir attiecības ar Eiropas Savienību un iespēju kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Atsevišķām valstīm šajā reģionā process jau ir uzsācies. Uh, ir atsevišķas valsts, kuras jau ir gatavas uzsākt dialogu un ar kurām mēs arī esam gatavi uzsākt šo dialogu. E, jautājums, kam pievērsos iepriekš, bija Bosnija-Hercegovina situācija, kas pastāv šai valstī. Par to esam visvairāk nobežījušies. Kā risināt šo jautājumu? Kā risināt jautājumus kas, un problēmas, kas nu, parādās šai valstī? Un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs plašāks dialogs. Ja vēlamies nonākt pie rezultātiem, mums ir 14 gadi pagājuši kopš Daytonas līguma Un galvenās interesēto puses, īpaši ASV, arī mm, strādā pie šiem jautājumiem. Jūs zinat, ka Kāls Bils bija ļoti aktīvs eh, derbonis šajā jomā miera procesā. Tātad šeit ļoti daudz ko varam darīt. Nevēlos šeit izteikties ļoti konkrēti, jo šobrīd esam nonākuši tādā punktā, kur jāskatās uz procesu kopumā par to, cik efektīvi, cik lielā mērā varam darīt kaut ko vairāk. Un ir skaidrs, protams, ka tā visa rezultātā mums jānonāk pie valsts, kas ir spēcīga, kam ir spēcīgas saiknes ar Eiropu un, kas, eh, un tās nāk par labu tās valsts iedzīvotājiem. Kas attiec uz laika grafiku, tas jāpad, jāizstrādā tādā veidā, kas atbilst realitātei. Mums pirmām kārtām jākonstatē, ko tad šobrīd esam un kādas ir politiskā griba virzīties uz priekšu. Kā tas norisināsies, par to vēl nav pilnībā skaidrs bet man vispirms būs jārunā ar visām iesaistītiem pusēm šajā reģionā, lai nonāktu pie reāliem rezultātiem. Ārējais rīcība dienas savukārt, domāju, šeit spēlēs ļoti būtisku lomu, palīdzot attīstīt dinamisku vienotu balsi šajā reģionā. Jo, protams, ka šai gadījumā ir iesa ļoti iesaistīts ļoti daudz interesētas puses - Turcija, ASV un tam līdzīgi par Somāliju. Mums jārisina ar Atalantu saistītie jautājumi, tie ir ļoti svarīgi. Jūs runājat par nelegālo zveju, eh, pat tas man īsti nav zināms jautājums, to pārbaudīšu, jā, bet cik tā varam identificēt, kas tad tur notiek. Bet nu skaidrs, ka šī misija ir ļoti sekmīga. Un ir nepieciešama arī kapacitāte šos aizturētos cilvēkus arī nodot tālāk tiesai. Un šī iespēja konkrētajā reģionā mums ir jāveicina un jādomā arī par to, ko varam darīt strādājot uz zemes, uz sauszemes, ne tikai jūrā, jo šie cilvēki jau visi šīs problēmas ceļas no sauszemes e, problēmām. Es domāju, ka tas viss mums vēl būs jāapspriež attiecīgajās komitejās un struktūrās. Paldies, tālāk došu vārdu Tārtmuta kungam uz vienu minūte. Barons Aštone ja bijāt e, pilnībā apmaksāta CND darbiniece un arī kases pārvaldniece. Es negribu atvainoties par to, ka piemin šo jautājumu, jo tas jūsu personālajā failā viss netika pieminēts. Ja jūsu viedokļu un jūsu CND draudziņu viedokļu jotojām būtu palikuši spēkā, tad Eiro, Austrum Eiropa šobrīd nebūtu brīva. Viens no svarīgākajiem ārlietu jautājumiem un drošību jautājumiem kopš otrā pasaules kara e, jūsu viedoklis šajā jautājumā ir bijis pilnīgi bezcerīgs un pilnīgi nepareizs. Vai jūs esat eh, komisijas edīta piefa šobrīd, kur jūs dziedat eh, neko, neko nenožēloju? Ja jūs grasties atteikties no šīm noteikumiem un arī pavisam oficiāli apvainoties tiem cilvēkiem, ko esat maldinājusi darbojoties šajā organizācijā. La replika di due minūti alla importante. Atbild uz divām minūtēm eh, komisārs amatu kandidātē, lūdzu. Ka lei per due minuti. I'm afraid. No, I'm not afraid to be. Nē, nē, man nav bail atbildēt uz šo jautājumu. Nē, nē, es vienkārši domāju, cik lielā mērā šis jautājums ir saistīts ar konkrēto uzklausīšanu parlamentārā demokrātija, protams, eh, ļauj jums uzdot man jebkuru jautājumu. Jā, vai tas nav lieliski? Un vai tad nav lieliski, ja mēs skatāmies uz visu Eiropas Savienību, redzam 27 valstis, kas darbojas šai parlamentā un tieši šo demokrātisko īstenību arī turē. Un jāsaka, tas ir man viens no lielākajiem priekiem, eh, ko piedzīvoju ša, ša, savā dzīvē. Mans nodarbinātības uh, saraksts, protams, ir publicēts visur, visā manas karjeras laikā tas ir publicēts. Uh, Un e, tas, ko iekļaujam konkrētajā CV, parasti ir tas, kas uzskatām par atbilstīgu nepieciešamu konkrētajai darba vietai. Jums varbūt tas šķiet notik, nozīmīgi, bet varbūt citiem tas nešķitīs tik nozīmīgi. Es nekad neesmu slēpus to, ko es darīju. Es neesmu arī, e, neesmu, ne arī nekaunos par to, ko es darīju. Kad biju jauna, man bija vienādi uzskati. Es uzskatīju, ka ir jāiz, jāizliet visi e, kodolieroči. Jūs varat būt pret, nu, jūs varat būt pret to, ko es toreiz gribēju sasniegt, bet jāsaka, toreiz mēs sadarbojoties ar visām brīvības kustībām Eiropā. Es nekad nebiju pret Austrum Eiropu. Es ļoti kaismīgi pastāvēju par to, ka vēlējāmies brīvu Eiropu. Un lūk, esam pie tā nonākuši. Un viens no iemesliem, kāpēc es uzņemos šo darbu, ir tas, ka vēlos visava, visas dzīves garam aizstāvētās vērtības izmantot šeit, lai aizstāvētu arī jūsu parlamentu atbalstītos principus. Onorevole Scholz per un minuto. Viena minūte Šolca kungam. Frau Kandidatin, Herr Vorsitzender. Äh, Kandidātes kundze. Es äh, ļoti priecājos un äh, es patiešām ceru, ka jūs paturēsiet savu jaunības enerģiju, ja runa par atbruņošanās jautājumiem. Jūs teicāt, ka jūs vēl ar vien gribat uh, pieturēties pie savām prioritātēm. Es eh, ceru, ka mūsu viedokļi neatšķiras. Es eh, gribētu cerēt, lai maijā eh, konference, kas notiks par neapbruņošanas jautājumiem, ka tā nebūs tāds pats liktenis kā Kopenhāgenes konferencē. Mēs nedrīkstam, protams, pan strādāt tā, lai cilvēki tiktu novērsti no viņu mērķiem. Mums ir jābūt pārliecinātiem, lai kaut kas notiktu arī ar attiecīgo līgumu. Ko jūs varētu ieteikt, kas Eiropas Savienībai būtu darāms, lai šī neatbruņošanās konference patiešām izdotos? Ko mēs varētu darīt eh, uzticības zaudēšanas jautājumā? Kā mēs varētu šo uzticību uzlabot? Presidente Aston per due minuti. Well, thank you. I, I like every member of this house. Kā ik viens eh, parlamenta deputāts, es eh, uzskatu, ka mums ir svarīgi nodrošināt uh, kodolieroču neizplatīšanos. Ko tad jūs domājat, kas atbildēšu? Es entuziastiski atbalstu kodolieroču neizplatīšanu. Protams, ka mēs varam domāt par līdzekļiem. Kā jau es teicu, Amerikas prezidenta teiktais ir ļoti būtisks. Man vēl ir jāapspriežas ar dalību valstīm un ar citām iesaistītajām pusēm, kā mēs rīkosimies šajā konferencē. Mums, protams, ir jārunā vienā balsī. Jums ir taisnība, norādot, ka šī konference ļoti būtiska. Daudz uzskata, ka mums ir jādarbojas eh, daudzpusējā veidā un ka tādā veidā mēs labāk eh, strādāsim. Daudz saka, ka Kopenhāgenes eh, samits neizdevās bet ir jāatcerās, ka šeit tika panāktas arī ļoti daudz svarīgas lietas. Un mēs tagad eh, skaidrāk eh, redzam, kā mēs varēsim darboties, iesaistot visas puses. Tas ir ļoti būtiski, ja ir daudz šādu ieinteresēto pušu, kas ir spējīgas darboties. Es eh, negribēju teikt, ka nekas netika paveikts. Mums, protams, ir jāuzlabo savs darbs ja jūs pieminējāt šīs konferences, tad mums ir jāsāk darbs jau ļoti ātri. Mums ir jāstrādā ne tikai pie kodolieroču skaita samazināšanas, mums ir jāskatās arī strateģiski. Lielie jautājumi, protams, būs saistīti ar to, kas notiek dažās valstīs pasaulē. Šeit nav runa tikai par grūtībām, ar ko mēs saskaramies, kad eh, civilie kodolieroči tiek pārvērsti militāros ieročos. Mums ir jādomā arī par daudziem citiem jautājumiem šīs konferences sakrā. Kavel kungam vienu minūti. Paldies, priekšādētā. Vicepriekšādētās kundze. Pirms kāda mēneša Jūs atbildējāt uz maniem jautājumiem un arī uz Landsberģa kungu uzdotiem jautājumiem par Nord Stream projektu. Vai jūs uzskatāt, ka šī ir atbilde enerģijas piegādes problēmām? Par Ukrainu un Gruziju. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt par Krievijas attiecībām ar šīm valstīm? Vai ir uh, kaut kas tāds, kas jūsu šķiet, jūsuprāt, uh, nav īsti normāli? Tad par jūsu attiecībām ar padomi. Vai mēs varam būt pārliecināti, ka eh, turpmāk eh, mēs parlamentārieši varēsim piedalīties samitos ar Ukrainu un tā tālāk? Paldies. Aštonas kundzei divas minūtes atbildēja. Jūs patiešām man uzdevāt ļoti daudz jautājumu pirms dažām nedēļām. Šķiet, tā bija mana otrā diena amatā. Uh, Un tagad es varu atbildēt nedaudz vairāk, jo galgulā esmu darbojusies piecas nedēļas. Ja runa par Nord Stream, es zinu, ka ir ļoti daudz atšķirīgu viedokļu par uh, pieeju šim projektam. Esmu pētījusi visu šos cauruļu vadus, man šeit ir arī kārte, esmu domājis par enerģijas drošību. Es domāju, ka mums ir vajadzīga daudzveidīga piegāde, mums ir vajadzīga arī daudzveidīga enerģija, ja mēs vēlamies uh, nākotnē pilnībā nosekt mūsu vajadzības. Šis ir viens no drošības jautājumiem, ar ko mēs saskaramies. Tad, kad enerģijas eh, komisārs tiks apstiprināts parlamentā, viņam noteikti būs ļoti daudz darāmā. Taču es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darboties tiešām kā savienībai. Es eh, pavisam vienkāršoti paskaidroju, ka cauri vadam taču ir jāiet abos virzienos. Mums ir jānodrošina, lai mēs kopā darbotos eh, enerģijas drošības jomā, un nodrošināt cilvēkiem siltumu, protams, ir viena no mūsu prioritātēm. Tā ir, mm, tās ir manas domas, un, protams, ka enerģijas komisārs darbosies daudz detalizētāk. Bet, protams, mums ir jādomā arī par tādām valstīm kā Krievija, ja, ja mēs saskaramies ar šiem jautājumiem. Ja runa par Ukrainu, tad uh, Mums, protams, ir jāskatās, kas uzvarēs vēlēšanās. Esmu apmierināta, ka Ukrainai bija iespēja samaksāt rēķinus. Mēs pēdējo dienu laikā ļoti cieši tam sekojām, un pašlaik šķiet, ka viss ir kārtībā. Protams, ka Starptautiskais valodas fonds ļoti cieši ar viņiem sadarbojas un nodrošina, lai šī pieeja darbotos. Bet patiešām mēs tagad gaidām vēlēšanu rezultātus, lai mēs varētu ciešāk darboties pie šiem jautājumiem. Grūzija. Nākamā tikšanās būs Ženēvā 28. datumā. Piers Morāls, kas ir mūsu īpašais pārstāvis, tur piedalīsies. Mums, protams, ir ļoti svarīga loma šajā jautājumā. Mēs esam īstenībā vienīgā starptautiskā organizācija, kas pie tā darbojas. Mums ir starptautiskais monitorings. Mēs eh, vēlamies šo procesu padarīt starptautiskāku, jo šeit esam mēs un arī daudz citas iesaistītās puses, kas vēlas nodrošināt dialogu sarunas. Ženēvas tikšanās ir ļoti būtiska. Mums ir jādomā, kādas būs mūsu turpmākās prioritātes attiecībās ar Gruziju, bet, protams, ka jādomā arī par Krieviju, ja mēs domājam par Gruziju. Bet noteikti, ka mēs sekosim līdzi notikuma attīstībai. Onorevole Lunačeka per un minuto. Lunačeka kundzei Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eštons kundze, dažos jūs pieminētajos punktos jūs runājāt par eh, zaļajiem tuviem jautājumiem. Jūs runājat par cilvēktiesībām, kas ir saistītas ar politiku un arī ar tirdzniecības politiku. Tas gal galā ir viens no mūsu svarīgākajiem jautājumiem arī Eiropas parlamentā. Es gribētu teikt, ka mūsu politiskajā grupā ir jūtama neliela vilšanās. Mēs neesam dzirdējuši neko konkrētāku par jūsu vīzijām. Kādi ir jūsu personīgie kritēriji un mērķi šiem tuvākajiem pieciem gadiem, tā lai jūs patiešām varētu kļūt par tādu Eiropas ārlietu ministru, kādu mēs vēlamies redzēt? Mums ir vajadzīga vadība. Mums nav vajadzīga tikai vēstniece, kas pārstāvētu 27 ārlietu ministrus. Mums ir vajadzīga eh, tāda ministra, kas būtu Eiropas sieviete, kas pārstāvētu Eiropas vērtības un mieru. Kā jūs panāksiet to nākamo piecu gadu laikā? Kāda ir jūsu kritērija un mērķi? To es vēl neesmu dzirdējusi. Eštons kundzē, divas minūtes jūs atbildēja. Es ceru, ka esmu jau sniegus atbildes uz šiem jautājumiem sākumā. Runāsim par ārējo, ārējās rīcības dienestu. Pašlaik galvenais temats, ko es vēlos saistīt ar šo dienestu, ir drošība. Mums, eh, Eiropai, pasaulē galvenais uzdevums ir darboties trešajās valstīs, nodrošināt uh, E, šajās valstīs drošību. Te ir runa gan par klimata izmaiņām, gan par ekonomisko drošību. Daļēji tas ir saistīts arī ar tirdzniecību, tā ir sadarbība ar tirdzniecības komisāru, ar tirdzniecības ģenerālu direktorātu. Tāpat šeit runa arī ir par attīstību. Te ir runa par drošību šīm valstīm, tā lai tās varētu attīstīties, lai tās varētu nodrošināt izglītību saviem bērniem, tā lai varētu atbalstīt savus iedzīvotājus daudz labāk. Šeit ir runa par iespēju nodrošināšanu, par mūsu darbības veidu. Tad, kad jūs dodaties uz kādu Eiropas delegāciju pārstāvniecību, neskatoties uz to, kāds būtu e, nosaukums, mums vajadzētu nodrošināt, lai šī pārstāvniecība vai delegācija pārstāv Eiropas vērtības, lai tā strādā tā, lai pasaule būtu pēc iespējas stabilāka. Šeit ir runa par konfliktu novēršanu, par dažādiem drošības jautājumiem. Vai nu te būtu runa par cīņu pret terorismu, pret narkotiku izplatību vai citiem jautājumiem. Šādā veidā strādājot, mēs sadarbojamies ar saviem strateģiskajiem partneriem, kas bieži vien var dot daudz lielāku politisku ieguldījumu, daudz lielāku ekonomisku ieguldījumu un bieži vien arī militāru ieguldījumu. Bet partnerība darbojas šādā veidā. Tas nozīmē, ka mēs atbalstam iedzīvotājus visā pasaulē, lai viņi varētu būt pēc iespējas brīvāki, lai viņiem būtu tāda pilsoniskā sabiedrība kā mums. Honorevole Lamsdorf. Lamsdorf, kungam viena minūte. Priekšādētājs šķiet šī ir pēdējā jautājuma kārta. Uh, Jūs noteikti eh, esat eh, daudz eh, labāk iepazinusies ar sev piedarošiem jautājumiem, jūs pārzināt šos jautājumus labāk nekā decembrī, bet mēs šeit parlamentā vēlamies tādu ārlietu ministri, kas būtu pietiekami spēcīga. Mums ir vajadzīgs spēcīgs ārlietu dienests, kas domātu arī par kaimiņu attiecību politiku. Mums ir vajadzīgs tāds Eiropas pārstāvis pasaulē, kas būtu pietiekami politisks spēcīgs politiski spēcīgs. Bet jūs to noliedzat, jūs sakat, jūs vēlaties sadarboties ar parlamentu, jūs vēlaties izveidot uh, struktūru kopā ar parlamentu, bet tajā pašā laikā jūs nevēlaties iesaistīt parlamentu darbinieku izvēlē. Kāpēc nē? Vai jūs man piekrītat, ka jūs uh, kā pirmā šāda amata ieņēmēja esat atbal, atbildīga par uh, turpmākajiem pienākumiem šajā amatā? jums taču vajadzētu būt pietiekami godkārīgai, jums vajadzētu uzņemties arī institucionālus jautājumus. Savās rakstiskajās atbildēs jūs runājat par uh, militārajiem spēkiem Afganistānā. Es līdz šim nezināju, ka mums ir militārie spēki Afganistānā. Es ceru, protams, ka mums būtu vajadzīgi šādi militārie spēki. Vai jūs man piekrītat, ka tādi ir vajadzīgi? Divas minūtes aštuonas kundzei atbildēja. Es uh, centos atbildēt uz šo jautājumu par attiecībām starp ārlietu dienestu un kaimiņattiecību politiku. Nav nu, jau īsti tā, ka šī kaimiņattiecību politika ir nu, man atņemta. Tad šī joma ir pietiekami svarīga un ir vajadzīgi komisijas resursi, kas pie tā strādātu. Bet jebkurā gadījumā kaimiņattiecību politika paliek ārlietu uh, dienesta ietveros. Mums ir vajadzīgs tāds eh, komisāra kandidāts, kas varētu pietiekami labi strādāt ar visām kaimiņatiecību politikas valstīm. Es eh, gribētu saņemt eh, sārakstu ar prioritātēm, kur nebūtu, protams, ietvertas visas valstis. Es necenšos uh, nebūt godkārīga, bet savās ambīcijās es cenšos būt realiste. Galu galā fiziski ir limiti tam, ko es varu izdarīt. No manis daudz ko gaida gan parlaments, gan komisija, gan padome. E, šīs cerības ir diezgan līdzīgas, bet es saskatu arī vairākas atšķirības. Es cenšos vadīt jaunu, pilnīgi jaunu dienestu, kas apkopotu mūsu uh, politikas struktūras dažādos aspektos. Es cenšos atbildēt uz dažādām problēmām, kas notiek katru dienu. Bieži vien jūs sakāt, ka es neesmu īpaši ieinteresēta dažos jautājumos, savukārt citos jautājumos es e, esmu ārkārtīgi iesaistīta. Ja komisija varēs ar mani sadarboties, visi šie 27 komisāri mani sadarbosies un visas dalībvalstis ar mani sadarbosies, tad man būs daudz lielāka iespēja panākt, lai šī vienotā balss tiktu sadzirdēta visā pasaulē. Uh, Šeit nav runa par augsta līmeņa politiskiem grupējumiem, šeit ir runa par cilvēkiem, kas ieviesīs eh, finan izmaiņas finansēs, kas ieviesīs izmaiņas eh, personāla reglamentā. Šeit nav runa par strateģisku domāšanu, šeit ir runa par to, ka es apspriedīšos ar parlamentu pirms padomē tiks pieņemti kādi lēmumi. Es jau sniedzu savus skaidrojumus par delegāciju vadītājiem. Uh, Es, protams, neesmu apmierināta, ka jūs esat vīlušies, bet eh, es vienkārši cenšos darīt un strādāt tā, lai šī sadarbība būtu pēc iespējas labāka. Severīna kungam viena minūte. Augstās pārtāvis kundze, esmu šeit, esmu dzirdējis, esmu uzklausījis šo uzklausīšanu ļoti detalizēti. Es gribēju dzirdēt kā mēs varētu turpmāk sadarboties, kā mēs varētu attīstīt mūsu sadarbību un kuri būtu šie virzieni. Vai jūs man piekrītat, ka ārlietās mums ir jābūt ne tikai reaģējošiem, bet arī aktīviem? Eh, lai mēs varētu būt aktīvi, mums ir vajadzīga vīzija. Šai vīzija ir vajadzīgi skaidri mērķi. Eh, skaidriem mērķiem Mums ir jābūt pārliecinātiem par savām vērtībām un savu ģeopolitisko identitāti. Ja jūs tam piekrītat, vai jūs būtu gatava ar mums sadarboties, lai izveidotu šo vīziju, pirms šīs politikas tiek stiprinātas. Tas nozīmē, ka mēs varētu darboties pirms eh, šīm stratēģijām, nevis tikai retrospekcijā. Divas minūtes eh, Aštens kundze atbildē. Jā. Ļoti skaidra un tieši atbilde. Es tieši to arī gaidīju no jums. Es necenšos izvairīties no šādām konkrētām atbildēm. Bieži vien veids, kā jautājumi tiek uzdoti, neļauj man atbildēt ar jā vai nē. Un tas, ir, protams, tiek darīts tīši, jo jūs visi esat politiķi. Es zinu, es saprotu, kad man, mani iespiež stūrī un liek atbildēt ar jā vai nē. Es uh, Vēlētos nedaudz paskaidrot savu atbildi, jo man ir pietiekami daudz laika. Galu galā parlaments ir ļoti svarīga iestāde. Es ceru, ka Tirzniecības komitejas priekšsēdētājs piekritīs, ka esmu ar uh, viņu pietiekami labi sadarbojusies, esmu atbildīgi izturējusies pret saviem pienākumiem. Es cenšos panākt, lai viss tas turētos kopā. Mm, protams, nevienmēr viss man piekritīs. Cenšoties veidot šo struktūru, mēs cenšamies darboties pietiekami efektīvi visās institūcijās. Taču es uzskatu, ka šajā telpā ir ļoti daudz specializētu zināšanu, ir arī daudz politiskās gripas. Jūs esat demokrātiski ievēlēta iestāde, es neesmu ievēlēta demokrātiski. Tas nozīmē, ka mums ir uh, daž, dažādi uzdevumi Eiropā un pasaulē. Redes eh, kungam viena minūte. Paldies! Komisārs kandidātas kundze, tautas partijas grupas vārdā pēc konsultēšanās ar vairākiem kolēģiem mēs varam teikt, ka mēs ļoti novērtējam jūsu klātbūtni šeit. Mēs novērtējam to daudz vairāk nekā decembrī. Lielas paldies par jūsu atklātību! Pirmkārtām mēs novērtējam jūsu atklātību, kad ir runa par budžeta kontroli un budžeta izpildes apstiprināšanu. Mēs gribētu, lai jūs runātu par to vēlreiz un varētu to paust vēl skaidrāk, tā lai patiešām šeit nerastos nekādas šaubas. Mūs, mēs esam nedaudz vīlušies, ja ir runa par uh, augstu diplomātisku amatu kandidātu uzklausīšanu. Ja jau mēs norganizējām uzklausīšanu jums, mēs varētu taču uh, norganizēt līdzīgu uzklausīšanu arī jūsu kolēģiem. Tas ir tikai vienīgi loģiski. Ja runa par sadarbību starp uh, mums, mēs gribētu konkrēti zināt, kā jūs iesaistīsiet uh, Eiropas parlamentu uh, sagatavošanās darbojas Eiropas ārējās rīcības dienestam. Pirms tiks publicēts oficiāls lēmums par padomas priekšlikumu. Es gribētu dzirdēt konkrētus posmus šajā darbā. Jā, paldies, un mūsu sanāksmes beigās Man jādod vārds eh, Ārstons kundzei, ceru, ka viņai būs eh, laika atbildēt, jo mums laiks ir dots tieši līdz pusdien četriem. Lūdzu, Ārstons kundze, jums vārds. Paldies, paldies eh, par šiem te jaukajiem vārdiem. Bet mums patiešām ir skaidri jānoformulē, ko tad jūs īsti no manis sagaidāt. Un es jau sacīju, cik eh, svarīgu, es uz, par cik ļoti svarīgu es uzskatu sadarbību ar parlamentu un parlamentu iesaistīšanu. Mēs eh, esam jau plānojuši kaut kādus datumus, iespējams, ka martā. Un eh, te vēl ir arī jautājums par to, cik lielā mērā kādu kurā brīdī iesaistīt arī nacionālo, nacionālo parlamentu deputātus. Jā, nu lūk, tā tad laika nav daudz. Bet, eh, protams, viss ir atkarīgs no jums, un mēs pēc tam rēģēsim, cik vien ātri būs iespējams. Varētu teikt, eh, mūsu durvis ir atvērtas, un mums ir tā jāturpina. Eh, si vuole mh, mm, fare un commento finale su tutta l'audizione? Ah. Nu, eh, būtībā Aštons kundze, jūs vēlaties noslēgumā teikt vēl kāds noslēdzošs vārds, lūdzu. Es vēlēs teikt pāris lietas. Vispirms jau pateikties visiem tiem, kas uzdeva jautājumus, pilnīgi visiem, jo man ir ļoti svarīgi, lai šī uzklausīšana būtu tāda, kurā jūs esat uzdevuši visus tos jautājumus, kurus jūs vēlējāties. Iespējams, ka jūs nesaņēmāt visas eh, vēlmās atbildes. Uh, bet es vēlreiz vēlējos uzsvērt to, cik ļoti es eh, cieši vēlos sadarboties ar parlamentu, un es jau savā komisāras pilnvaru laikā eh, esmu apliecinājis, ka esmu parlamentam pieejama, cik nu vien tas eh, fiziski bieži ir iespējams. Lūk, šis sadarbības garš, kuru ir parādījis komisijas vadība un padomas vadība, faktiski tas būtu jāuzlūko tiešām kā laba sadarbība un nevis kaut kāda poza. Un eh, tieši tādā veidā es arī turpin, domāju turpināt veidot savu sadarbību ar komisāriem un tālāk ar padomu. Un eh, es eh, ļoti paļaujos uz 27 ārlietu ministriem, kas būs mani kolēģi, kam ir uh, kas ir speciālisti savās jomās, un viņi, protams, spēs uh, reprezentēt uh, to, ko mēs kopā darām visai pasaulē. Un es gaidu nākamo tikšanos, lai arī cik pārsteidzoši tas neizklausītos. Jo ir mm, svarīgi noskaidrot, ko tad jūs sagaidāt no manis un man noformulēt, ko sagaidu no jums, jo tas nodrošinās panākums. Un es domāju, ka ir svarīgi jums pateikt, ka jums ir jābūt pieejai. Jūs varat mani atrast vienmēr, mans durvis vienmēr jums būs atras, uh, atvērts, jūs varat darīt individuāli vai nelielās grupās pa diviem, trim un tā tālāk. Milzīgs jums paldies, tas ir bijis ārkārtīgi svarīgs uh, pasākums, un es ceru, ka arī jūs to atradāt par liederīgu un svarīgu. Ringraziamo a nome di tutti.